a comenzar la sesión. Tenemos como primer punto. Godātie kolēģi, labrīt! Sāksim darbu. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē. Un referents šeit ir Podimatas kundze, tādēļ dod vārdu viņai. Sveicināti, kolēģi! Es gribu dažu vārdu ievadu, tā jā, jums arī teikt vēlreiz, gribu uzsvērt, kā Mēs, protams, visi esam viensprāts par to, kā. Ziņojums par novatoriskiem finanšu veidiem Eiropā ir tiešām ar lielu pievienoto vērtību katrā ziņā šajā tik eh, izlēmīgi mainīgā laikā. Mums tiešām ir jāpārbauda gan jauni avoti un jāatrod jauns iespējas finanšu iespējām gan Eiropas ekonomikai, gan Eiropas budžetiem, valstu budžetiem. Lūk, tā ir tā nozīmīgākā dimensija, ko es uzsveru šajā novatorisko finansēšanas veido ziņojumā. Nākamā nozīmīgā loma ir regulējošā funkcija šādiem līdzekļiem, kas no vienas puses pasniedz, sasniedz šo mēķi arī finanšu uzraudzību, un otras puses paredz jaunus arī elementus ekonomikas pārvaldībai. Un šajā jaunajā jeb novatorisko finansēšanas veidu um, virzīšanā, mēs, kā Eiropas parlaments, varam pierādīt, ka ir arī šāda Eiropas Savienības kopējā pieeja iespējama. Un uzskatu, ka Eiropas iedzīvotājiem līdz ar to precīzi sniedzam signālu, ka mēs varam piedāvāt risinājumus Un tālāk tad var sekot arī, protams, nacionālā līmeņa pasākumi, kas varbūt kalpo kā papildinājumu šiem Eiropas līmeņa novatoriskiem finanšu veidiem. Vakardien mēs runājam par lielo paketi, par ekonomikas politiku un tieši Eiropas līmeņa politiku, un tieši šajā ziņā vēlreiz mēs varam uzsvērt, ka Eiropas piedāvājums ir kā vēl papildus stimuls. Un es domāju, ka mēs no savas puses varam veidot šo kopējo Eiropas pieeju politiku efektīvāku. Lūk, tagad esam sasnieguši arī vairākus kompromisus, kur pēc vairākām sarunām mēs esam arī kopā ar ēnu referentiem atrisinājuši daudz lietas. Nu, mēs redzam, ka, protams, ir diezgan daudz vēl atsevišķa grozījuma iesniegti, jo, nu, mums ir diezgan liels viedokļu atšķirības. Uh, Tomēr mums ir kopējs uzdevums atrast vienoto nostāju un izveidot tādu tekstu, kas atbilst saturam. Un līdz ar to mēs varētu piešķirt lielākas iespējas Eiropas parlamentam, uzstāties ar stingru nostāju un arī tālāk risināt šīs sarunas tālākajos dialogos ar padomi. Un te ir jāuzsver trīs galvenie pīlāri. Pirmkārt, mēs runājam par finanšu sektora nodokli Mēs šobrīd norādām, ka lietas tikai virzās, pašlaik notiek, vēl nav skaidrības īsti, bet, nu, ņemot vērā šos pārmaiņu, mēs arī piektajā punktā tieši par to runājam, par lielajām iespējām, kuras mēs varam paredzēt papildus finanšu avoti. Tātad, tu nosakot arī atsevišķus finanšu darījumu nodokli. Un mēs atsaucamies ar tām visām diskusijām, kas šobrīd risinās G20 ietveros, kas skaidri pasaka, ka ir jāatrod arī starptautisks eh, regulējums, jāatrisina šī jautājuma starptautiskā līmenī, un no tā mēs visā arī varam veidot jau zināmas secinājumus, apskatot līdzinā praksi, likumdošanu dalībvalstīs, un tas viss tikai ved uz to, ka, ja mēs pieņemam šādu nostāju par um, finanšu darījumu nodokli, ka tas varētu negatīvi ietekmēt tālāk uh, finanšu darbības Eiropā, ka tad jābūt finanšu iestādes vēlētos pārcelt uh, ties un visu šīs transakcijas īstenot ārpus Eiropas Savienības robežām. Nu, tas ir tad viena no varbūtībām. Nu, lūk, un līdz ar to mēs esam to izvērtējuši. Tad mēs esam arī runājuši par tehniskajiem aspektiem, ko nozīmēs finanšu darījumu nodokļa ieviešana mēs esam norādījuši, ka tomēr arī būtu konkrēti redzamā pievienotā vērtība. Jo mums jau Eiropā ir izveidota centrālā iestāde, un līdz to mēs arī tehniski varam diezgan raiti arī atrisināt. Tālāk mēs pieprasām, ka jāveic tālāk padziļināts ietekmes novērtējums, kur ņemt vērā geogrāfiskās atšķirības, atšķirīgos koeficientus, un vispēcot mēs varētu arī noteikt, kāds tad varētu būt izmaksas šādiem nodokļiem un to administrācijai. Un lūk, te ir divi jautājumi, kas ar vienu ir atvērti. Piemēram, pirmajā punktā, kur mēs atsaucamies uz Eiropas parlamenta marta rezolūciju, kur jau ir pieprasītā arī um, un ir runa par um, finanšu darījumu nodokļu ieviešanu Eiropas līmenī. Nu, lūk, un tagad kopš pēdējās plenārsesijas mums arī tautas partijas priekšlikums galdā, kur ir arī atsaucē uz 2010. gada marta rezolūciju, un šajā tautas partijas priekšlikumā ir um, aicinājums izteikts. Protams, mēs gribam arī kaut kādā mērā tam piekrist un atrast kaut kādu kompromisu. Un tautas partija norāda, kā šis termins nodokļi, tātad tiek, nu tiešām tas tiek specīzi saukts vārdā, tātad mēs runājam par nodokļiem, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Un daudz pat uzsver tieši šo terminu nodoklis. Un mēs to tad mums tālāk jāzina un jāpanāk būs vienošanās. Septītais punkts. Tur ir vairāki, protams, jautājumi, kas ir arvien bijuši ļoti karsti diskusiju temati līdzinājās sarunās. Un pašlaik piedāvātajā kompromisā. Bēres kundze, man liekas, tas, tas ir 73. priekšlikums, to mēs esam pārņēmuši tagad mm, vārds vadā. Ir tagad atklāt, pārlikt šajā septītajā punktā, un um, šis ir teksts, ko plenārsesija apstiprināja oktobrī. Es vēlos jums atgādināt, ka ar šo septīto punktu mēs precīzi atgādinām, ka ir pirmkārt jāpanāk starptautiska vienošanās par finanšu darījumu nodokli, bet ja neizdosies panākt šo starptautiskā līmenī, tad tas pirmkārt būtu jādara Eiropas Savienības līmenī. Tik daudz par šo nodokli finanšu sektorā. Tālāk, otrs filārs ir otrā daļa - eiro obligācijas. Nu, lūk, tur mēs esam atraduši jaunu noformulējumu, jeb virsrakstu, un skaidri nosakām, kāds ir šīs atšķirības starp um, um, dažādiem obligāciju veidiem. Un mums tad ir līdz ar to vēl jāpanāk kompromiss, Un šeit, īstenībā, mēs jau tagad varam atsaukties uz lielajām diskusijām, kas jau šobrīd risinās. Un eiro obligācijas šajā gadījumā tiek piedāvāts kā mm, parādu politikas instruments. Ir jau vairākas institīvas šobrīd aktuāls. Un papildus vēl šajā sadaļā uh, Mēs arī atsaucamies uz parlamentā decembra rezolūciju par likviditātes pasākumiem. Un balstoties šo rezolūciju, Eiropas parlaments pieprasa Eiropas padomēji sniegt precīzu signālu komisijai, pieprasot, lai vis tiešām būtu vispirms jāpārbauda, kāda īsti būtu uh, liederība Tālāk par šīm investīciju obligācijām, tas ir atkal cits jautājums, un mēs uzskatām, ka to varam attīstīt un paplašināt, paredzot investīcijas strateģiskajos, mm, mm atbilstoši strateģiskajiem mēķiem, kāds ir notiks Eiropa 2020 stratēģijā. Nu, lūk, un šajā ziņā mums ir diezgan daudz jau kompromisa uh, iestrādes, un te ir svarīgs arī šis, piemēram, izcelsmes princips, Un uh, te ir arī atsevišķi jautājumi, kā piemēram enerģiko nodoklis. Un vispār mēs gribam šeit atspoguļot vēlreiz šo filozofiju nodokļus pārcelt no darba spēka uz produktiem. Un, protams, ir arī pretēji spēki, kas nevēlas varbūt uzlikt speciālu nodokļu energo uh, resursiem. Tālāk ir jautājums par CO2 emisijām arī tas ir jāņem vērā, un līdz ar to te ir skatīts um, CO2 nodevs dubultājs nolūks. Mm, domājot par to, ka mēs varam veidot tiešām būtisku patēriņu izmaiņas un par to, ko mēs varam panākt tiešām klimata politikā pasaulē līdz 2020. gadam. Un tāpat arī mēs atsaucamies arī uz sarunām uh, kas risinās Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un tālāk šeit runām arī par atsevišķajiem izrakteņu nodokļiem. Nu, katrā ziņā te ir daudz priekšlikumu jau no ITRE komitejas. Tālāk attīstības finansēšana. Te mēs arī esam atraduši jau kompromisu. un te mēs balstamies galvenokārt uz attīstības komitejas priekšlikumiem. Nu, lūk, tik daudz no manas puses šajā brīdī. Vēlos katrā ziņā pateikties arī ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, par kompromisu gaisotni. Un tas, kas ir svarīgi šobrīd, ir atrast, lai septītajā punktā mēs atrast tiešām precīzu kompromisu, kas tiešām atspoguļot gan mūsu mēķus, uh, Un mēs reizē tiešām neaizmirst, kāds ir pats augstākās likmes, tas ir kopējā Eiropas pozīcija, Eiropas nostāja un arī nodrošinot ciešāku saliedētību šajos jautājumos. Un īpaši uzsverot arī parlamentu lomu. Paldies! Sirsnīgs paldies, Podimatis kundzei! gribētu dot vārdu Eiropas Tautas partijas pārstāvē Danutei Hūgnerē lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājs, gribētu teikt sekojošo. Mums jāņem vērā to, cik sarežģīti un delikāti ir jautājumi, par kuriem mēs runājam. Un es domāju, ka mēs kā referenti ņemot vērā to visu, esam tomēr panākuši diezgan daudz ko. Šis galīgais kompromiss jau ir panākums, un tomēr, kā Anī padomāte jau teica, joprojām ir vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai šo kompromisu finalizētu, pieslīpētu. Arī no politiskā viedokļa būtu labi, ja mēs varētu definēt šo kopīgo pozīciju. Es ticu tam, ka mēs to varēsim izdarīt līdz nākamās nedēļas balsojumam. Nav nekāds jēgas atkārtoties, jo mēs jau esam vienojušies par daudziem jautājumiem. Šodien es gribētu ļoti īsi paskaidrot tikai pāris domstarpības, kas ir starp politiskajām grupām šobrīd. Jūs daudz ko uzzinājāt jau no Podimatas kundzes teiktā. Svarīgākais jautājums šeit ir jautājums par finanšu darījumu nodokli referentes vēlme ir paturēt to tekstu, par kuru mēs nobalsojam pagājušo gadu, proti par Bereses kundzes ziņojuma punktu, kurā ir uzsvērt nepieciešamību ieviest Eiropas Savienībā finanšu darījumu nodokli kā pirmo soli. Mēs visi saprotam, kādas ir potenciālās iespējas, ko paver šāda nodokļa ieviešana un kāda būs arī trūkumi, ja šis nodoklis pastāvēs tikai Eiropas Savienībā. Mums ir jāgaida, kad taps ietekmes novērtējuma ziņojums un uzmanīgi jāiedziļinās tajā. Ziņojums taps līdz šī gada vasarai. Ja secinājumi teiks, ka ziņojuma secinājumos būs teikts, ka šādu nodokli var ieviest Eiropas Savienībā sākumā tikai tad mums, protams, to vajadzētu ieviest. Bet pagaidām mums ir jāskatās, cik tālu mēs varam iet, izstrādājot kompromisu šajā jautājumā. Piekrītu Podimatas kundzei attiecībā uz pirmo punktu, kur mēs atsaucamies uz pagājušā gada marta rezolūciju. Es esmu pārliecināta, kā mēs varēsim atrast vienošanos, izmantojot e, šo te rezolūcijas tekstu, jo par to jau tika nobalstots. Tālāk, ja mēs runājam par eiro obligācijām un oglekļu, nodo, oglekļu dioksīdu nodokli, tad mēs tur panāksim noteikti vienošanos, jo e, tā jau varētu teikt ir redzama mums ir tikai vēl sīkāk jādefinē atsauc uz resursu pārvaldību, dažādu energoresursu pārvaldību nodokļu kontekstā. Tātad es gribēju pateikt, ka vēl pilnīgi vienošanās nav panākta, bet tā tiks panākta, kuru katru brīdi es esmu pārliecības pilna par to, ka darbs tiks pabeigts līdz nākamās nedēļas balsojumam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Danuta. Smita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu teikt apsveikumu vārdus Podimatas kundzei. Danuta Hubner arī teica, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, mēs visi to zinām. Esam sprieduši par šo jautājumu jau vairākas stundas, un vismaz no mūsu puses Alde grupa uzskata, ka pagājušo nedēļu Strasbūrā jau tika panākti zinām secinājumi. Uh, ir divas pamat problēmas šajā ziņojumā. Pirmkārt, finanšu darījuma nodoklis, un otrs problēma loks ir eiro obligācijas. Taču eiro obligācija jautājums, manuprāt, ir vieglāk risināms. Tik tiešām mums ir rezolūcijas teksts no pagājušā gada, par to jau bijām vienojušies. Taču, ja runājam par FDN, tad tieši tāpat kā Hubners kundze, es gribētu teikt, ka Bēreses ziņojuma teksts jau bija ļoti grūti sasniedzams kompromiss. Zaļie nebūtu nepalīdzēja pieņemt šo kompromisu pēdējā brīdī iesniedzot mutisko grozījumu. Šobrīd Alde grupa atgādina, ka mēs pieņēmām toreiz pilnu tekstu. Mēs balsojām pret to teksta daļa, kurā bija teikts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ieviest pašai iekšienē FDN kā pirmo soli virzībā uz pārmaiņām pasaulē. Mēs balsojam pret šo punktu ziņumā, bet balsojam par visu ziņojumu kopumā beigās. Manuprāt, arī šoreiz vajadzētu izvēlēties tādu pašu procedūru. Tā mēs izlēmām pagājušajā nedēļā Strasbūrā savā grupā bet es nezinu, kas notiek tautas partijā. Mūsu grupā mums ir jāzina, vai ziņojuma galīgajā versijā šis punkts parādīsies vai nē. Ja mēs to nezināsim iepriekš, tad man būs grūti pārliecināt savus kolēģus. Alda grupā lielākais vairākums neatbalstītu šādu vienpusēju nodokļu ieviešanu tā ir lielākā problēma, kas patreiz nav atrisināta. Bet e, caurmērā šajā ziņojumā, es domāju, vispārējie kompromisi ir pieņemami visām pusēm. Ar to es arī beigšu. Paldies! Hacer... Paldies! Hubners kundze gribētu vēl ko piebilst. Es mēģināju izteikties pēc iespējas skaidrāk šajā brīdī šajā eh, diskusija attīstības posmā. Ir vēl nedēļa līdz balsošanai. Šobrīd mēs nevaram pieņemt tādu definīciju, kas ir pilnīgi nokopēta no pagājušās, pagājušā gada rezolūcijas. Ir teikts, ka šajā punktā teikts uzskata, ka uh, nodokļu ieviešanai jānotiek uz pēc iespējas plašākas bāzes, bet tas nav pateikts, ka tas, tam ir jānotiek visā pasaulē. Tātad, un kamēr tas nav iespējams, tik, ir šobrīd jāizmanto pēc iespējas plašāka bāze. Es domāju, ka mums ir jānogaida. Mēs nevaram šobrīd ziņojumā iekļaut šādus vārdus. Mums ir jāgaida Eiropas komisijas ietekmes novērtējums. Komisārs trīsreiz publiski ir solījis, ka ietekmes novērtējums taps līdz šī gada vasarai. Un tikai tad, ja komisija uzskatīs, ka ir pienācīgi ieviest šo nodokli Eiropas e, Savienībā, ka tas ir noderīgi, tikai tad mēs varētu to definēt savos ziņojumos. tad mēs varētu piekrist tam, ka finanšu darījuma nodoklis Eiropas Savienībā ir izmantojams. Bet bez šāda atzinuma e, mēs nevaram atbalstīt šādu ziņojumu punktu, jo mēs nevaram izmērīt ieguvumu un trūkumu samēru vai līdzsvaru, ja mums nav šāda te izpētes ziņojuma. Cik es saprotu, mums vēl ir pāris dienas laiks, eh, lai mēs varētu piestrādāt pie šī dokumenta un varbūt vienoties par tekstu formulējumu. Paldies! Paldies, Danuta! Es gribu uzdot jautājumu komisijai. Hubners kundze šeit minēja ietekmes novērtējumu. Kad komisija grāsās iesniegt šo novērtējumu? Es uzdevu jautājumu komisijai Hubners kundze, nevis jums. Es gribu zināt, kad tieši kurā datumā ietekmes novērtējums nonāks pie mums. Atbilde. Komisārs šeit bija pirms divām nedēļām, un es nevaru neko vairāk pateikt, kā to, ko viņš teica pirms divām nedēļām, proti, ka ietekmes novērtējums būs gatavs šovasar. El señor, ahora tengo al señor Lam, eh, Philippe Lambert de Los Verdes. Philippe. Filips Lambērs lūdzu no zaļajiem. Paldies, priekšsādātāji! Es negribu iejaukties debatēs starp liberāļiem un tautas partiju, taču gribētu nedaudz komentēt situāciju. Pirmkārt, es augstu vērtēju to, ko Danuta un Ole ir izteikuši šeit šorīt. Paldies, ka viņi bija ļoti atklāti šorīt. Arī es būšu atklāts. Atklāt sakot, es sasaistīšu to, ko es saku, ar to, ko mēs runājam vakar par ekonomisko pārvaldību. Un šeit es gribu uzrunāt īpaši Alde un Tautas partijas grupu. Jūs abas politiskās grupas uzstāja, ka mums ir nepieciešams ļoti ātri atgriezties pie ilgspējīgām publiskām finansēm un ļoti ātri ir nepieciešams samazināt parādu. Jūs ļoti skaidri šo vēlmu esat izteikuši, un es saprotu to. Tāpat laikā abas jūsu grupas saka, ir nepieciešams investēt, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2020. Eh, gada investīciju projektus. Un, protams, ka investīcijas ir gan publiskās, gan privātās. Šobrīd mēs runājam par resursiem, kas ļauj uh, sameklēt šīs investīcijas, lai varētu panākt uh, eh, 2020 mērķus. Par resursiem runājot, jūs atbild vienmēr ir nē, šāds resurs nav iespējams, vai arī jūs sakat, mums par to vēl jāpadomā, vai arī jūs sakat, mums nepieciešams ietekmes novērtējums, un tas mani mulsina. Es gribētu zināt, kā jūs iedomājaties šo te uh, sakombinēt vēlmi uh, Eh, veikt budžeta ierobežojumus kaut kādus un sameklēt jaunus resursus, bet ne, nerast, jā, nerast šos resursus tanī pat laikā. Ja mēs nevaram uzlikt, nod, aplikt ar nodokļiem korporācijas, pret ko jūs esat. Ja mēs nevaram aplikt ar nodokļiem finanšu sektoru, jo mums ir nepieciešams izpēt ziņojums, ja mēs nevaram nopietni apkarot nodokļu krāpšanu, Ko tad mēs varam darīt? Tad vienīgie avoti publiskajām finansēm ir e, ienākuma nodokļi, strādājošie ienākuma nodokļi. Tas nozīmē, ka nodokļu sloks atkal gulsties, gulsies uz vājākā pleciem. Mēs varam viņiem uh, E, vai nu uzlikt jaunas nodokļus, vai arī piedāvāt mazākas e, dažādas subsīdijas, bezdarbnieku pabalsts un tā tālāk. Ir dažādi veidi, kā iegūt šos līdzekļus. Tātad, ko es gribu? Es gribu redzēt, kā jūs redzat šo vienādojumu, kā šie cipari ko, var tikt salikti kopā, jo šobrīd, atklāt sakot, es neredzu, uz kurien jūs virzaties. Mans priekšlikums ir tāds Mums ir jāpatur Bereses ziņojums eh, ziņojumā definīcija septītajā punktā, un ja jums tas nav pieņemam, tad lūdzu piedāvājiet alternatīvu. Jūs šobrīd nepiedāvājat nekādu veidu, kā iegūt papildus resursus. Jūs eh, piedāvājat vienkārši neiespējamu scenāriju šobrīd. Paldies. Paldies, Filip. Un tagad došu vārdu Ivo Streģikam. Paldies, priekšstādātāji! Labrīt, dāmas un kungi! Es nevēlētos turpināt Lamberta kunga ārkārtīgi daļrunīgo runu. Daži no viņa argumentiem un idejām iespējams kādam šķiet interesanti. Es neturpināšu tos, centīšos koncentrēties uz Padimatas kundzes ziņojumu, un es gribētu teikt, ka es augstu vērtēju šo lielo darbu, ko viņa ir paveikusi pie sarežģītā, komplicētā jautājuma. Tas ir struktūrāls jautājums. Kā Lamberta kungs teica, šis jautājums tik tiešām ir grūti norijams dažām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un, atklāt sakot, tur viņam ir taisnība. Es arī daudz neatkārtošu to, ko savulaik teicu par šo tēmu. Par to, ko mēs šeit saucam par novatoriskiem finansēšanas veidiem. Jāsaka, mēs neesam e, šīs ēras vidū. Mēs esam fiskālās konsolidācijas ēras pašā iesākumā, un šeit es runāju Eiropas Savienības dalību valstu kontekstā. Eiropas konservatīvo un reformu partiju grupu uzskata, ka šajā, šajos jautājumos noteikti šie jautājumi ir jāatspoguļo Eiropas parlamentā. Mēs nevaram izvairīties no tā, ka pat Eiropas iestādēs un to programmās ir jāparādās šim kontekstam. Mēs nedrīkstam visu turpināt tā kā līdz šim, proti nesamazinot mūsu programmu budžetu, bet tas, par to esmu izteicies jau iepriekš un nerunāšu garāk vairs par to. Es pilnīgi un nepārprotami aizstāvu Hubners kundzes viedokli attiecībā uz finanšu darījumu nodokļiem un uh, finanšu darbību nodokļiem. Ja šos nodokļus ieviesīs tikai Eiropas Savienībā, tad tas būs liels sloks mūsu finanšu institūcijām un rezultātā uh, uzņēmēja darbība Eiropas Savienībā nebūs tik konkurētspējīga. Mūsu mūs uzņēmēji nebūs tik konkurētspējīgi kā citu uzņēmēji citur pasaulē. Līdz ar to situācija būs ļoti sarežģīta. Ticiet man, dažām dalībvalstīm tas būs ļoti grūti pieņemams. Mēs to redzēsim noteikti Eiropadomē. Es domāju, ka atsevišķas dalībvalstis nobloķēs šo lēmumu. Tāda ir informācija, kas šobrīd neoficiāli tiek uh, saņemta. Mēs neatbalstīsim nevienu grozījumu, kuri nodod lielākas pilnvaras nodokļu jomās Eiropas institūcijām. N jo mēs uzskatām, ka uh, pat, pat labāk nav uzskatīt, nav paredzēta nekāda caurskatāmība šādai papildus nodokļu uzlikšanai no Eiropas Savienības puses un nav arī nekāda atskaitīšanās uh, sistēma paredzēta. Mēs neatbalstīsim arī papildus līdzekļu aizņemšanos no dalību valstīm un dalību valstu pilsoņiem, jo īpaši. Uh, Podimātas kundzes ziņojumā ir atsevišķas piebildes, kas varētu atvērt durvis šādai praksē. Mēs atbalstām visus tos teikumus šajā ziņojumā, kur ir uzsvērts tas, ka ir nepieciešams pārstrukturēt fiskālo politiku un dalību valstu budžetus, konsolidējot un modernizējot tos, atbilstoši mūsdienu pasaules vajadzībām. gribētu viest jūs uz pārliecību, ka mūsu grupas pārliecība balstās uz to, ka mēs nevēlamies nekādus sociālos nemierus. Ir nepieciešams fundamentāls struktūrāls reformas Eiropas Savienības dalību valstu iekšienē. Ja mēs to atcelsim, tad būs tiešām nemieri. Tālāk runājot par eiro obligācijām. Cik es saprotu, tās mēs varam traktēt atkarībā no mūsu dažādās ideoloģiskās pārliecības. Protams, mēs varam redzēt gan plusus, gan mīnus eiro obligāciju ieviešanā. Taču man ir tādas aizdomas, ka eiro obligācijas varētu bruģēt ceļu uz vēl lielākiem riskiem eiro obligācijas varētu būt tāds kā slepens veids, kā dalību valstu parādus padarīt par federāliem parādiem Eiropas Savienības līmenī. Ir nepieciešams uzsvērt arī to, ko mēs varam darīt ar patreizējiem finanšu instrumentiem. Tas ir varbūt pirmais, un tikai pēc tam jāsāk domāt par pārējiem jauniem kaut kādiem instrumentiem. Paldies, Padimats kundze, tas viss no manis. Liels paldies Stračeka kungam. Es eh, gribētu dzirdēt kaut ko no komisijas. Tātad jūs apsolījāt, ka ietekmes izvērtējums tiks sagatavots uz brīdi, kad notiks uzklausīšana. Tagad es dzirdu, ka uh, tas uh, būs gatavs uh, tikai uz nākamo vasaru, bet šķiet tas ir pārāk vēlu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties kolēģei Paģi Matskundzei. Uzskatām, Tas ir ļoti labs darbs, ko viņi paveikusi, tas ir labs kopsavilkums par to, kā mēs skatāmies, kā varētu veidot Eiropas saimnības lomu šajā ziņā. Un uh, kādā ziņā tas atsauc arī uz Kānu prasībām un to, ko mēs arī esam rakstījuši savā vēlēšana programmā, un tur ir skaidri pateikts, arī finanšu darījuma nodoklis un ekoloģiskais nodoklis. Bet, nu, protams, viss te atkal slēpjas pašā sīkumos, kas ir izšķiroši svarīgi. Un es gribētu norādīt, ka varbūt, ka mēs kā maza grupa, mēs varbūt nevienmēr uh, varam savu balstu tik skaļi paust, lai visi mūs atdzirdētu, bet, nu, mēs gribam jums tagad iepazīstināt ar visiem grozījumiem, kurus esam izvirzījuši, un pateikšu, kurus tad mēs vairāk arī tālāk kompromisu gaisā varbūt arī vēl gaisotnē arī uh, grozīt. Tālāk par starptautisko vai tad tikai Eiropas līmeņu finanšu darījumu nodokli. Es pats esmu ierosinājis arī um, grozījumu, kas, manuprāt, būtu diezgan jēgpilns. Pirmkārt, izveidot Eiropas Savienības līmeņa finanšu darījumu nodokli, ņemot vērā tīri praktiskus apsvērums. Eiropas līmenī mums jau ir struktūras izveidots, mums Eiropas parlaments ietvers, kā to varētu arī ieviest. Eiropas Savienība pat par sevi ir ļoti liela ekonomiskā telpa, viena no lielākām pasaulē, un līdz ar to mēs varam atļauties zināmas riskus attiecībos sakām. Starptautiskā līmenī tas ir sarežģītāk. Starptautiskā līmenī trūkst šādu struktūru. Un es uzskatu, ka tad līdz to ir sarežģītāk īstermiņā un efektīvi panākt vienošanos, kurš īsti uzņemsies, kurš ir kontaktpersona, kurš to organizē starptautiskā līmenī. Tā kā, nu, tas, protams, būtu vēlams šādu FTN ieviest, bet um, tas ir ārkārtīgi sarežģīti to praktiski ieviest. Un tieši tāpēc es aicinātu pirmkārt visu tomēr vienoties par to, ka mēs jau pirmkārt to ieviešam Eiropas līmenī. Jo tas ir reāli īstenojams, un tas ir konkrēts uzdevums, ko mēs varam īstenot, tam ir konkrēta ietekme, un mums ir šī iespēja jāizmanto. Vēlos arī, arī atbalstīt Filipu Lambēru Nu, visu neatkārtošu, bet vēlreiz tikai norādīšu to, ko viņš jau pateica. Un papildus arī vēl vienu aspektu izcelt. Lambēra kungs atsaucās uz investīciju aspektu un Eiropas 2020 stratēģiju. Es vēlos atgādināt vakariņā arī par to runāju. Pagājušo gadu mēs runājam, arī tas bija iepriekšējais gads bija uh, sociālās asumsības un nabadzības apkarošanas gads. Komisija piedāvā platformu, komisija arī uzstādīja ļoti apsveicamus un augstus mērķus nabadzības un sociālās asumsības apkarošanā, un šos mērķus, ja mēs tiešām gribam sasniegt, nu tad tie mērķi nav sasniedzami, ja nav konkrēti finanšu mm, resursi. Un tieši tāpēc Eiropas Savienība mums ir jāskatās, lai ilgtermiņā mēs arī varētu skaidri mm, pateikt, ko mēs jums kā piedāvāt mm, ko mēs kā Eiropas Savienība varam piedāvāt Eiropas iedzīvotājiem. Un tāpēc es vēros uh, vēlreiz pasvitrot, ka šeit ir konkrēts veids, un te mēs varam runāt par finanšu konsolidāciju Eiropas līmenī. Un līdz ar to arī dalībvalsts līmenī. Nu, tik daudz no manas puses šobrīd. Paldies! Paldies Klutas kungām. Mums vēl ir atlikušas eh, apmēram septiņas minūtes, un es esmu saņēmis eh, eh, lūgumu no pieciem deputātiem uzstāties. Tā kā lūdzu ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Viki Ford. Paldies, es gribētu runāt par projektu obligācijām, par ko man kolēģi iesniedz divus grozījumus. Eh, kā jūs teicāt, tie ir iekļauti kompromisa tekstos, bet es neredzu neviens no svarīgākajām frāzēm šajā kompromisa tekstā. Es saprotu, ka kompromisā ir vai nu jāiekļauj daži šie svarīgākie vārdi, vai arī mēs balsosim pret atsevišķiem grozījumiem. Tātad par projektu obligācijām. Es domāju, mūsu ierosinātie grozījumi nebūtu nav pretrunīgi, jo tas nenozīmē, ka mēs esam pret šo instrumentu. Mēs tikai norādām, ka ir jāizvirsa konkrēti nosacījumi. Pirmais grozījums izrieta no sarunām ar Eiropas Investīcija bankas pārstāvjiem. Tātad Ja ir publiskais privātais finansējums projektiem caur šīm obligācijām, tiek noteiktas um, riska saistības, bet tam ir jānodrošina atbilstoša atskaitīšanās sistēma. Un tādēļ lūdzu iekļaujiet šos vārdus kompromisa tekstā, vai arī dodiet mums iespēju balsot pret tiem. Otrais jautājums. Ja iet runa par starptautiskiem vai pārobežu projektiem, ir jādomā arī par uh, bīstamo un nevēlamo blakus efektu ietekme. Tad vajadzētu domāt vai nu par kopīgām garantijām, un es domāju, ka ja mēs varētu izvērtēt to, kā tiek gatavot finansēšanas instrumentu gudrāk, lai izvairītos no nevēlams ietekmes, taču šis process būtu daudz eh, vienkāršāks. Uh, Tātad es eh, ierosinu vai nu balsot, eh, vai nu mēs balsosim pret šo grozījumu, vai arī lūdzu iekļaujiet eh, mūsu minēto tekstā, kas attiecās uz projektu obligācijām. Mēs to saucam par finanšu inženieriju, un es saprotu, ka tas ir kaut kas nevēlams, šī inženierija, tādēļ ierosinu izmantot citu citu terminoloģiju. Tālāk vakar runājot par finanšu pārvaldības pakotni, es vai es norādīju uz to, ka uz Eiropas Savienības budžetu arī vajadzētu attiecināt tās pašas caurskatāmības prasības ar četru gadu mm, prognozēm. Un ja mēs atbalstītu Eiropas līmeņa nodokļus, tas būtiski mainītu Eiropas Savienības budžeta profilu, un tādēļ es eh, aicinu ņemt vērā mūsu grozījums, kas pārēdz tieši tādu pašu caurstāmību Eiropas budžetam, kā mēs to prasam no dalībvalstīm. Paldies! Paldies, Fords Kunz! Ulman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Padimāts kundzei, kas ir veikuši milzīgo darbu. Un reiz arī visiem mēnu referentiem un referentiem. Jo jūs labi zinat, cik ārkārtīgi liels pretruns vēl ir un cik grūti būs atrast risinājumu šajos vēl neatbildētajos jautājumos. Un es tomēr gribētu atgādināt kolēģiem šo ekonomisko datumu un kāpēc vispār tad mēs risinām šādas uh, diskusijas. Mēs nerunājam tikai tāpēc, ka sociāldemokrāti vēlētos uh, runāt par jauniem ieņēmumu avotiem. Zāberkungs, es varbūt jūs pārsteigšu tagad, bet šī nopietnāka uh, tēma, nopietnāks jautājums nekā jūs to varbūt domājat. Jūs paskaties, piedāvātais šobrīd 2007. gada dats un kopējie parāda apjoms Eiropas eh, Savienībā. Un, nu, piemēram, arī Hübners kundze zina ļoti labi pārzinot šos datus. Tas bija tieši tajā brīdī, kad sākās finanšu krīze, tad bija 60% apjomā kopējais parāds. Un tas bija tieši labs rādītājs. Šobrīd jau tie ir 80% valsts parādu apjoma, un tas tikai ir izskaidrojams ar trim lietām. Starptautiskā finanšu krīze. Un Eiropas Savienība uz to ir reaģējusi tādā veidā, ka no 25 līdz 30 procentiem no iekšējumais koprodukta ir, ir novirzīts tam, lai glābtu jau bankrotējušas bankas. 25 līdz 30 procenti no IKP. Tas ir tiešām nopietns. Turklāt tad bija arī nopietni citi izaicinājumi, uz ko mēs reaģējām, un tad ir, tas ir izraisījis milzīgus robus, nelīdzsvarības, uz ko mēs tātad gribam reaģēt. Un līdz ar to mums ir jāskatās, kas īsti ir atbildīgs par to. Skatieties, ap, kas vēl ir nopriekš. Iepriekš bija Šemets kungs, bija šeit, un viņš īstenībā, manuprāt, neizprat šo dramatiku. Man īstenībā nepārsteidz, kā uh, komisijas pārstāvis tātad negrib neko teikt. Nu, jo Šemets kungs komisārs neko nesako, tad lai komisijas pārstāvis tātad vairs teiktu. Tātad vakardien bija arī padoms pārstāvis un arī vakardien neko negribēja teikt par to, jo viņš saprot, cik nopietni dramatiski šī situācija ir. Es gribētu vēlreiz to varbūt sāsināt un pateikt precīzi. Hübners kundze, ja komitija piedalās un atbalsta komisijas nekā nedarīšanas politikā un padomas nekā nedarīšanas politikā, nu tad es negribētu, lai pēc pāris gadiem, bet es baidos, ka tā varētu notikt, ka tā situācija kļūs sarežģīsies tik ļoti, ka Eirozona vispār izjuks, un, nu, varbūt, ka pie, var pienoties, ja pēkšņi visas valstis, pat Polija un Zviedrija, um, vai arī Eirozona vispār būs pilnīgi kaut kas cits. Un tieši tāpēc mums ir ļoti liela atbildība savu vēlētāju priekšā, iedzīvotā priekšā, un tieši tāpēc mums ir tagad jāatrod risinājums. Un es ceru, ka tā nav beidzam, tas nav beidzamais vārds, ko saka šodien Eiropas uh, tautas partija. Un paldies Ībekungam un citiem, kas ir gatavi panākt kompromisu. Bet, ja tautas partija cik dzelžaini turas pie savas pozīcijas, nu tad es skatīsimies, un tad mēs redzam, ka šīs, piemēram, Vortmanas kolas kundzes sagatavotie grozījumi tik ilgi tiks grozīti un skatīti, ka tur nekur nevarēs pieņemt, līdz beidzot Eiropas komisija nāks klājā savu uh, ieteikumu novērtējumu. Nu, tāda varētu būt kārtība tālāk. Paldies. Sudo, seguimos estando fuera de tiempo. Recuerdo el proverbio. Paldies, diemžēl mums uh, laika vairs tiešām nav un lūdzu izskieties īsi, Markus, lūdzu. Jā, jūs pareizi norādījāt, ka jau komisija savā uzklausīšanā solīja naklājā ietekmes novērtējumu, bet nu ir pagājis jau tikpat gads un nekas nav. Un pagājušo gadu, kad mums bija šī atklātā uzklausīšana Eiropas parlamentā, mēs jau pieprasījām šīs atbildes un ietekmes novērtējumu. Nu, tālāk es gribētu norādīt, ja kolēģi no GUES saka, jūs varat, varat rēķināties, ka mēs eh, te vēl novilksim laiku, nu tad jūs varat, protams, to sacīt komisijai, bet ne jau mums. Tālāk par to, par finanšu struktūrām Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī. Nu, es nezinu, vai vienkārši jauna nodokļu ieviešana kaut kas tāds tik inovatīvs. Un tieši tāpēc, Lambertkungs, jūs vienmēr zinat tikai vienu atbildi. Un, un redziet, ir jau jūs zaļie vai nezaļie, bet mums ir arī cits uh, iespējamās atbildes. Un tad jau reizēm mūsu tas dialogs kļūst īrkārlaicīgs. Bet, ja jums ir taisnība, un jau viss ir tā, kā jūs sakāt, tad jums godīgi ir jāatzīst, ka jāpārgroza, jāmaina visa finanšu sistēma. Pilnīgi iespējami, taču, kad ja valsts tagad iekļūst parādos, tad uzreiz mēs šos parādus uzkrām Eiropas saimnībai un izveidojam eiro obligācijas. Nu, tad es teikšu lietas saukšu vārdos. Piemēram, Grieķija, kuriem jāmaksā 10% pašlaik, un tad viņi tikai panāks 3,1% mm, likmes maksājumu un pārējais tad tas eh, novirzīts no citiem, nu, lūk, tas ir, par ko arī Vatmans skolas grozījumais mēs runājam. Un tagad mēs vienmēr norādam, ā, nu, redz, kā nesanāca, nu, labi, ieviesīsim jaunus nodokļus un paskatīsimies, kas notiks. Nu, lāk, tā ka jums ir jāskatās lietas kopsakarībās. Tālāk, problēmas ar budžetu deficītiem nav iespējams atrisināt ar jaunu parādu izveidošanu. Tīri saprātīgi ir jāskatās, kāds tad īsti ir valsts uzdevums 21. gadsimtā. Un tur ir ārkārtīgi dažādas pieejas un izpratni. Vai tā ir valsts, kas visu nodrošina, tad tādai valsts ir daudz naudas vajadzīgs, vai tā ir tāda valsts, kas stiprina pašu atbildību un stiprina ekonomisko uzņēmējdarbību, un tad tas ir pavisam cits uzdevums. Lūk, par tādām lietām mums ir jādiskutē, un mēs nevaram vienkārši to visu redzēt uz to, ka mēs esam par vai pret jauniem nodokļiem. Paldies! Paldies. Jā, um, Well, I, I will be brief because of the time. Es tiešām izteikšos e, īsi, saka Makartī kundze. Es gribētu pateikties referentei un ēnu referentiem, e, kaut arī no debatēm bija skaidri redzams, ka mūsu viedokļi ir ļoti atšķirīgi, tad ir jāuzteic viņu vēlme atrast kompromisu. Un es e, gribētu tomēr, lai šī komiteja un parlaments uh, Um, domātu par inovatīviem veidiem, kā ieviest nodokļus finanšu sektorā, jo jāsaka, ka gan uh, pētījuma rezultātā, gan arī ņemot vērā esošos faktus, situācija pasaulē ir būtiski mainījusies. Un ja jūs eh, redzētu, ka tas būtiski neietekmēs peļņu, tad, eh, protams, jūs teiktu jā, jo tas ir vienīgais nosacījums, kādēļ jūs negribat tos ieviest. Patiesībā pētījumi pierāda, ka um, ļoti mazā mērogā, tas eh, neradīs nekādu ietekmi uz eh, pēļņu un uz konkurētspēju. Tā kā finanšu sektors patiesībā necieš, un es domāju, viņi nekad arī necietīs. Jo es domāju, ka šīs eh, liek mums atcerēties, ka mēs visi ar aizturētu elpu gaidām no komisijas ietekmes novērtējumu, kaut arī liels cerības es uz to nelieku, jo eh, komisija jau no paša sākuma bija pretī jebkādu nodokļu eh, ieviešanu attiecībā uz finanšu darījumiem. Tomēr komisija teica, ka tā kā finanšu sekta sektors uh, patreiz uh, izjūt milzīgu spiedienu, tajā pat laikā ir saņēmis milzīgas subsīdijas, miljārdus eiro subsīdijas, un mēs gribētu redzēt zināmu taisnīgumu. Tātad viņiem ir jāatbalsta reāla ekonomika, un es domāju, ka uh, šī kompromisa rezultātā šī komiteja raidīs skaidru nepārprotam signālu, ka šim sektoram ir jābruģē ceļš pašam. Un par to arī jāmaksā, un ir jādod ieguldījums Eiropas reālā ekonomikā. Paldies! You, Alice. Paldies, Alis Žants Pauls. Priekšsēdētāji, šīs debats ir ļoti svarīgas. Mūsu mērķim būtu jābūt uh, uzrakstīt tādu ziņojumu, kas ir, kā, kuram ir kāda jēga, nevis kurš vienkārši stāv un uz kur krājas putekļi. Ja mēs gribētu uh, labu ziņojumu, tad es domāju, ka mums ir ilgāk jāpiestrādā pie tā. Vairāk es nerunāšu par šo jautājumu. Ildiko, lūdzu. Um, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs skatāmies tiešām šo sarežģīto piespiedu stāvokli Bet šodienas lēmumam, ja tam, ko mēs gribam virzīt kā lēmumu, nav īsti pamata, nav atspoguļots. Un tāpēc arī mēs redzam, ka e, Ungārijas premjeras kavējās pateikt skaidru jā vai nē, jo šajā gadījumā nav tik skaidrs jā vai nē iespējams. Jā, protams, tā ir arī viena, zinām, jau ideja, ka jebkāda veida nodokļi apgrūti ekonomisko darbību. Bet tomēr, ja to paskatās plašāk, piemēram, G20 ietveros, tad var mums tomēr ir jāatgādina, ka jauns nodoklis jau nav nekas inovatīvs. Tas nozīmē papildus slogu uzņēmējdarbībai, arī pat, ja mēs runājam par finanšu darījumiem. Tā kā tik ārkārtīgi smagā situācijā, kur mums ir izlēmīgi un strauji jāpieņem lēmumi. Nu, priekšsēdētāji, jūs jau vakar norādījāt cik strauji mums šāds lēmums ir jāpieņem. Es domāju, tad gribētu zināt, kā šādā sarežģītā situācijā var būt tāda situācija, ka pēc gada, vesela gada, šāds ietekmes nomērtējums nav veikts. Tieši tāpēc aicinu komisiju iespējami drīz nāk klājā šādu ietekmes novērtējumu. Tālāk, 24. Um, punkts H. Punkts apakšpunkts, kur mēs runājam par arī stabilitātes paktu. Un mēs norādām, ka šādi inovatīvie e, risinājumi tie nav vērsti uz pašmērķi, bet arī par kontroli jārunā. Par to, lai mēs šādas situācijas atsevišķās valstīs vispār izanalizētu un saprotu, kā mēs pie tādā situācijas, šādā situācijā varētu nonākt. Mēs nevaram runāt riņķi un apkārt. Un līdz ar to, ja mēs nespējam noformulēt krīzes cēloņus, tad mēs arī nespēsim formulēt nākotni. Paldies! Gracias, Iliko. Tengo dos peticiones de palabra. En... Paldies. Vēl divi runātāji ir pieteikušies, bet lūdzu neatkārtojiet jau teikto, un es Lambert kungam gribētu teikt, es zinu, ka jūs esat ļoti dairunīgs runātājs, bet lūdzu centieties izteikties kodolīgi. Lambert kungs. Paldies! Es saprotu, ka jūsu mērķis ir e, samazināt valsts ietekmi un atstāt vairāk telpas uzņēmumiem. Bet raugoties uz jūsu valsti, kas, e, es pieņēmu, ir e, viens no labiem paraugiem Eiropā, tad tas ir novedis pie pārmērīgi liela finanšu sektora un interesanta fakta, ka 7 miljonu uh, vācu strādnieku ir um, tie, kas tiek uzskatīti par eh, tādiem, kas ir nedrošā situācijā. Paldies! Es domāju, ka mēs to varam pārnāt pie kafijas tās Šmitkungs. Nē, es domāju, ka arī jums nemaz tik slikti neklājas, jo jums jau nav tie trūcīgie strādnieki, kas būtu jāuztur. Jā, bet runājot par Eirozonu, es nedomāju, ka eiro zonai klāsies viegli. Mēs redzam, ka Polija un Zviedrija, kas vēl nav pievienojušās, tām varētu būt vēl lielāks problēmas, esot ārpusē un gribot pievienoties. Patiesībā es esmu optimistiskāks nekā Bulman kungs. Es atbalstu uh, Uh, lielāku caurskatāmību un nodokļus uh, korporācijām, bet es neesmu pārliecināts uh, par finanšu darījumu nodokli. Un runājot par Hubners kundzi, mēs balsojām par Berežu ziņojumu beigās, bet mums bija um, dalītais balsojums attiecībā uz eiro obligāciju jautājumu, un tādēļ es gribētu teikt, ka varbūt mēs tomēr pat šajā ziņojumā varētu saglabāt šo pozīciju. Jo es tiešām gribu zināt, vai tas tā būs, pirms es centīšos pārliecināt citus dusmīgos kolēģus manā grupā. Paldies! Es vēlu jums eh, visu to labāko, Šmit kungs, šajā ziņā. Hubners kundze. Jā, es eh, gribētu tomēr atbildēt uz eh, dažā, dažiem komentāriem. Eh, man šķiet, ka šajā ziņojumā mēs runājam ne tikai par finanšu darījumu, bet arī par finanšu darbību nodokli. Un es gribētu teikt, ka mūs apgrūtina tas, ka mēs atbalstām atšķirīgas ekonomikas teorijas, un es piekrītu tām, ka mums ir nepieciešama ekonomikas izaugsmas, esmu par to visvairāk norūpējušies, ir nepieciešams finansējums. Tam ir jānāk gan no uh, publiskajiem avotiem, kā dalību valstu budžeta un Eiropas Savienības budžets, bet ir jāpiesaista arī privātās finansējums, ņemot vērā budžetu samazinājumu dalību valstīs un to, kāda ir kopējā gaisot un domājot par nākamo finanšu ietvaru. Uh, Eh, tad ir jādomā par to, kādu finansējumu mēs varētu piesaistīt no privātajiem. Te ir jārunā par kapitāla tirgu un banku nozari. Eh, viņi mums būs ļoti svarīgi. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka veidojot un īstenojot eh, valsts pārvaldes politikas instrumentus, tad kā minimums ir jāraugās, lai tie neapdraudētu privātā uh, Eh, sektora iespēju finansēt projektus un nodrošināt tam izaugsmu. Un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka galbeigās finansējums palielināsies neto izteiksmē. Un, ja paraugāmies, uz kurien patreiz aiziet kapitāls, analizējot to, kas notiek banku sektorā, es esmu nedaudz eh, noraizējusies eh, par šo likviditātes jautājumu. Es esmu pārliecināta, ka šādā veidā mēs varam veicināt papildus līdzekļu piesaistīšanu izaugsmēji, ja mēs piemērosim eh, tikai finanšu darījumu nodokli. Un tas attiecās arī uz nostāju tautas partiju grupā, un tādēļ ir šī doma par to, ka nu, varbūt pēc četriem, pieciem mēnešiem mēs saņemsim no komisijas eh, nepārprotam atbildi. Varbūt, ka tas ir nepareizi, bet tomēr mums būs kaut kāds pamats, uz kura pieņemsim lēmumus. Un nebūs tā, ka mēs eh, akli turamies pie savas uh, politiskās pārliecības, bet es domāju, ka šeit mums ir jābūt pragmatiskiem, jo mūsu lēmumu sekas var būt ļoti nopietnas. Paldies! Paldies, Danuta! Silvija, došu tev vārdu, bet tikai izsakies lūdzu ļoti īsi jo mums ir vēl daudz citi punkti, kas jāizskata vēl pirms balsojuma viens punkts. Paldies, runāšu īsi. Es eh, atbalstu kolēģis, kas mēģina atrast eh, kopējos punktus šajā ziņojumā, bet ir kaut kas, par ko es satraucos. Mēs esam, globā, eh, mēs esam par to, lai FDN tiktu ieviests pasaules līmenī. Esam par to, jā, bet mēs nevaram to ieviest viens dienas laikā. Ehm, tad mēs tikai runāsim tā kā spāņi, rīt, rīt, maņēna, maņēna. Tas mm, būs tukšs vienkārši solījums. Saviem pilsoņiem mēs nevaram to solīt. Tas ir politiskais mērķis panākt to, lai tas būtu pasaulē, bet tas nav reāls mērķis. Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāmēģina rīkoties tā, lai tehnoloģijas mūs neapiet ar lielu līkumu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti gudriem, mums ir nepieciešams manevrēšanas iespējas. Vēl viens jautājums, kas man ļoti satrauc. Mēs komisijai prasam ļoti daudz dažādus ziņojumus, un bieži vien tie iekrīt it kā melnā caurumā. Uh, Eh, kolēģis Pins par konkurences politiku ļoti labu ziņojumu izstrādāja. Pagājušajā nedēļā mēs to apspriedam. Almūnī komisārs nebija klāt. Mēs ļoti daudz ko prasījām komisijai, bet šīs prasības paliek neatbildētas. Mēs kļūstam par tādu kā klubiņu, kurš uh, uzdod komisijai uzdevumus, un komisija pilnīgi to neņem nemaz vērā. Uh, Podimatas kundze ziņojums ir ļoti interesants. Es domāju, ka tieši novatorisms var tikt izmantots tur, kur mums šobrīd sāp. Ja mēs izlasām pētījumus par to, kas notiek visā pasaulē, un komisija eh, vienīgo, ko viņi eh, piedāvā šobrīd, ir paaugstināt PVN, tas nu, tomēr nav adekvāti. Paldies! Alā. Paldies, Silvija. Komisijai tagad došu vārdu. Nē, tātad mēs nosūtīsim vēstuli komisijai, uh, kurā mēs uh, pateiksim to, ka mēs neesam apmierināti ar to, cik lēni jūs reaģējat uz mūsu pieprasījumiem, un jūs varat noteikti nodot šo vēstījumu arī komisāram. Protams, Kolundze. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es vēlos no savas puses tagad atcerēt, atsaukties un neatkārtošu to, ko jau iepriekš teicu, tomēr uzsvēršu, ka es vēlreiz ceru, uh, ka mēs panāksim vienošanos, tādu, kas ir visaptvaroša un kas arī atspoguļo Eiropas parlamenta efektīvu darbību. Tātad kopsavēlkumā viss šīs diskusijas parāda to, ka pirmkārt attiecībā uz eiro obligācijām. Mēs labi zinām, ka līdz šim tā nav nekāda jauna ideja. Tas nav nekus tā pēkšņi krīzes laikā no jauna radusies ideja. Kur valsts vēlas vienkārši novirzīt savus parādus uz citiem. Nē, šī ideja jau sen pazīstam, tā jau ir bijusi apritē diezgan ilgi, un tā iet kopā roku rokā ar ekonomikas un eh, monetāro savienību. Un Džolavini jau 2000. gadā ziņojumā ir šāda ideja iekļauts. Un viņš ir norādījis, ka eiro obligāciju emisija svarīgs Um, instruments, kā mēs varam stiprināt uh, eirozonu un arī nominēt finanšu tirgus. Tas, protams, tā neatbilstais politisko spēku sadalījumam padomē, bet ideja ir dzīva, un tā no jauna ir parādījusies, un tā ir ciešā sazopē ar šo krīzi šobrīd. Eirozonā. Un es domāju, ka tas arī nekur nepazudīs tik drīz, un mums vajadzētu šim jautājumam tiešām nopietni pievērsties. Mums vajadzētu visu rūpīgi izvērtēt. Un es gribu vēlreiz, mēs nevaram vienkārši runāt par nacionālās atbildības um, novirzīšanu un nogrūšanu uz Eiropas līmeni, m, mm, kur vāja pieprasa, lai tos vienkārši spēcīgākās valsts glābj. Nu, katrā ziņā mēs šeit runājam arī par līdz atbildību un par to, kā ar eiro obligāciju palīdzību var palīdzēt atrisināt to un stiprināt pasākumus, kas tiek iznoti dalībvalstu līmenī. Un palīdzēt tām valstīm, kas mēģina glābt savus, risināt budžetus un līdz ar to arī samazināt parādus. Bija arī runa par sankcijām, bet mums tomēr jānā par citām lietām. Mums jānā par iedzīvotājiem, kas galu galā ir tie, kas tad visvairāk izjūt šo lēmumu seks. Tā kā Eiropa jau nav kaut kādā veidā nošķirt no šādiem lēmumiem, no Eiropas risinājumiem, vienalga, kura valsts tā būtu, vai tā ir valsts, kurai nopietnas parāda problēmas, vai spēcīga ekonomika, katrā ziņā mums ir jādomā par iedzīvotājiem. Un visbeidzot, es šeit negālos tagad diskusiju no jauna visus atsākt par finanšu tā, nodokli starptautiskā līmenī vai Eiropas līmenī, nu par to šobrīd nav runa. Mm, tādā ziņā, ka mēs nevaram piedāvāt jau tehnisku risinājumu. Tur ir atkārtīgi dažādi šie parametri. Mūsu uzdevums šeit ir politisks pirmkārt. Mums ir un jāapsaka un jāpanāk ļoti precīzi politiskais signāls par to, ka pirmkārt šādā iespēja ir nopietni jāizvērtē un ļoti strauji tagad jāizvērtē. Un, protams, ka mēs nevaram nākt klājā šādu lēmumu, pirms nav veikts ietekmes novērtējums, un mums tas ir jāsagaida no komisijas. Bet īpaši tagad, kad Francija ir pārņēmusi G20 prezidentūru, un viņi jau iepriekš arī runājuši par šādu finanšu darījumu nodokli, Es domāju, ka tātad pienācis īstais brīdis, ka mēs no savas puses, tātad es domāju to Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību kopumā, ka tiešām ļoti konsekventi mēs turpinām to, kas jau ir bijis aktuāls iepriekš, un šīs idejas attīstām un pasakām skaidri, ka mums ir pirmkārt ļoti nopietni jāizvērtē tālākā virzība, un arī ļoti efektīvi ir jāizdara spiediens starptautiskā līmenī. Un Eiropa Te var piedāvāt jaunus, labus risinājumus. Pirmkārt, politiski. Tehniskie risinājumi sekos vēlāk. Un es domāju, ka mēs varēsim panākt arī, zinām, vienošanos nākamo dienu laikā. Paldies! Paldies! Balsojums būs 1. februārī, un plenārsēdē mēs balsosim par šo jautājumu martā. Šķiet politisko grupu pozīcijas ir visai nepārprotams, tā kā nedomāju, ka mums vajadzētu tās iztirzāt detalizēt. Es domāju, ka mēs vienkārši centīšmi, centīsimies vai nu panākt vienošanos, vai arī skaidri nodefinēt šīs atšķirības. Ierosim pāriet pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tas ir Sabinkutas ziņojums par Eiropas investīciju bankas 1909. gada pārskatu. Es atvainojos Kutašu kungām par šo aizkavēšanos, nu centīsimies strādāt efektīvāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos izteikties tiešām īsi, lai taupītu mūsu laiku un uh, lai pabeigtu skatīt šo jautājumu pus 11. Tātad Eiropas Investīcija bankas ikgadējais pārskats ir aktivitāšu pārskats par, eh, par 2009. gadu, kā arī ierosinājumi eh, turpmākajām darbībām. Uh, jo Eiropas investīcija banka ir nozīmīgs Eiropas Savienības partners tās eh, gan politisko mērķu sasniegšanai, gan arī, eh, lai eh, panāktu tos mērķus, kas noteikti attiecībā uz ekonomisko izaugsmi un stabilitāti. Es nolēmu pasvītrot to, cik svarīga loma ir Eiropas investīciju bankai, lai sasniegtu Eiropas eh, stratēģijas 2020 mērķus, emitējot Eirobon, eh, eh, eiro obligācijas un atbalstot projektus, kas radītu jaunas darba vietas un nodrošinot ekonomikas izaugsmu. Mm, šeit iet runa arī par eh, mazo vidējo uzņēmumu attīstīšanu, kā arī enerģētikas un eh, transporta tīklu attīstīšanu. Pēc Lisabons līguma stāšanās spēkā Eiropas investīcija eh, bankas finansējuma piešķiršanā tiek nodrošināta lielāka elastība. Eiropas investīcija banka tagad citu starpā var sniegt arī tehnisko palīdzību, kā arī var dibināt filiāls. Tehniskā palīdzība ir nepieciešama gan konverģences mērķu sasniegšanai, gan arī apstākļu nodrošināšanai fondu labākai apguvēji. Es esmu gatavs uzklausīt visu manu kolēģu viedokļus šajā sakarā un grozījums lūdzu iesniegt līdz 7. februārim. Mēs eh, grozījumus komitejā apspriedīsim 28. februārī, balsosim par to 15. martā, bet balsojums plenārsēdē notiks 4. aprīlī. Paldies! Oh, Mrs. Hubner is oh. Mrs. Hubner. Mrs. Hubner. Okay, okay. I'm sorry. <laughs> I, I am ashamed. Hubners kundze, es esmu ēnu referente un es domāju, ka tas e, nav ierastais, parastais ziņojums. Tā ir svarīga parlamenta rezolūcija, ņemot vērā šo konkrēto laika brīdi, jo šī rezolūcija ir jāskata uh, kopsakarā ar daudzgadu finanšu perspektīvu, ar taupības programmām un uh, mums ir jādomā par to, no kurienes tad piesaistīt nepieciešamo finansējumu ekonomikas izaugsmai, un no šāda skatu punkta arī vajadzētu vērtēt šo rezolūciju. Un es domāju, svarīgi pasvītrot Eiropas investīcijas bankas lomu. Uh, uh, veicinot eh, Eiropas budžeta elastību, lai palielinātu uh, Eiropas Savienības budžeta ietekmi uz finansējumu palielināšanu. Tāpēc jāņem vērā fakts, ka Eiropas Investīciju banka jau ir veikusi milzīgu ieguldījumu uh, reaģējot uz krīzi Eiropas Savienībā, uh, konkrēti uh, veicinot Eiropas Savienības uh, uh, budžeta spēju piešķirt uh, šo papildus finansējumu. Un te iet runa par veselu rindu šiem plaši izplatītajiem finanšu instrumentiem, kas tiek izmantoti. Un es domāju, ka šajā rezolūcijā vēl jau vairāk būtu jāpasvītro Eiropas investīciju bankas loma, lai veicinātu papildus finansējumu piesaistīšanu turpmākajos gados. Un es domāju, ka šajā rezolūcijā būtu jāatzīmē EIB panākumi, veidojot innovatīvas investīciju instrumentus, kā arī atbalstot mazos vidējos uzņēmumus, pilsētu attīstību, uh, mikro uh, uzņēmumu un projektu finansēšanas fondu un dažādas citas iniciatīvas, un es domāju, ka mums vajadzētu arī atbalstīt EIB grupas lēmumu, kur uh, pie, ir iesaistīta arī mm, e, investīcija fonds un es domāju, ir jādomā par šādu veidu investīcijām, e, kur mēs darbojamies ņemot vērā finansējumu, kas nāk no EIB vai finanšu tirgiem kopumā, finansējot Eiropas projektus. Un es domāju, mums vajadzētu vairāk atbalstīt šīs eh, projektu obligācijas, ņemot vērā, protams, to, ko Vikija teica par caurskatāmības principu nodrošināšanu, bet es domāju, ka Eiropas projektu obligācijas šķiet varētu būt uh, visveiksmīgākais veids, kā piesaistīt un nodrošināt šīs lielās investīcijas infrastruktūras projektos turpmākajos gados. Komisija saka, ka būs nepieciešām 500 miljārdi eiro eh, eh, transporta infrastruktūras projektiem, un tas ir jāpiesaista izmantojot projektu obligācijas, kuras atbalsta Eiropas investīciju banka. Tā kā iespējams, ka es iesniegšu vienu vai divus grozījumus, lai pasvītrotu šo vēstījumu par EIB lomu, notrošinot Eiropas uh, budžeta uh, šo elastību, papildus finansējumu piesaistīšanu, atrodot papildus jaunus uh, finanšu instrumentus, kas ļautu mums veiksmīgi tikt uh, galā ar šiem lielajiem infrastruktūras projektiem telekomunikāciju avio nozarē, enerģētikas nozarē, jo tie, kur domā, ka to var atrisināt ar tradicionālo tiešo finansējumu no Eiropas budžeta, es domāju, nav pietiekami reāli domājoši. Un, kā es teicu, es gribētu pasvītrot to, ka šī rezolūcija esošajā situācijā ir īpaši svarīga. Paldies! Other, other shadows, uh, Mr. Coot, do you... Paldies, tagad citu sēnu referents aicināšu. Kūnu kungs, vai jūs gribētu izteikties? Nē? Epinga nav šeit, tad aicināšu izteikties Svēnu. Of... Paldies, šīs debatas notiek straujāk nekā es biju cerējis, un man tiek dots vārds ātrāk. Es nerunāšu Alde vārdā, lai gan esmu saņēmis dažus ļoti dīvainus ēpastus no kolēģiem. Paldies Kutas kungam par ziņojumu. Viens vispārīgs komentārs iesākumā. Es labprāt gribētu pārdomāt par to, kā mēs varam tuvināties šim 2009. gadam? Man liekas, ka ir jautājums par procedūru, varbūt šim ziņam būtu jāto pātrāk. Varbūt tie deputāti, kas šeit ir ilgāk, var paskaidrot, vai tas vienmēr tā ir bijis, ka 2011. gadā tiek spriests par 2009. gadu pārskatu. Tas šķiet nedaudz dīvaini, ņemot vērā finanšu krīzes kontekstu. Bet jebkurā gadījumā paldies Liels Kūtas kungam par ziņojumu. Gribētu uzsvērt sekojošo. Daļa par uh, um, ārzonām un par ārzonu finanšu centriem, par nodokļu paradīzēm ir ļoti interesanta. Man, in, man patīk jūsu priekšlikumi, man šķiet, ka tie varētu virzīt nedaudz tālāk jau uzsākto darbību Eiropas investīcija bankā attiecībā uz ārzonas finanšu centriem. Kas šajā ziņojumā vēl trūkst? Um, mēs iesniegsim grozījumus par to, kas tur vēl trūkst, un es uh, ar jums arī gribētu aprunāties par to. Uh, Manuprāt, šeit trūkst vides dimensijas, jauno investīciju uh, vides apsvērumi un arī izaugsmas stratēģijas šeit nav atrunāti. Tradicionāli zaļie vienmēr ir mācījuši sociāldemokrātiem par to, ka ekonomikai ir jābūt zaļai, un mēs to arī turpināsim darīt saskaņā ar šo tradīciju. Uh, Eh, mēs domājam, ka šai ziņojumā trūkst vēl daži punkti. 11, no 11. līdz 13. punktam jūs runājat par projektu obligācijām. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šīs te obligācijas sasaistīt ar mūsu ekonomikas ekoloģisko pārveidošanu. Tālāk, 17. punktā ir pārāk vispārīgs formulējums. Jūs sakat, ka Uh, uzskata, ka EB pievienošanās sarunvalstīs veiktās darbības ietveros vairāk jākoncentrēs uz visiem TN, TNE un PPP projektiem. Tas ir pārāk vispārīgi. Mūsuprāt, ir nepieciešams uzsvērt šeit transporta ilgtspējīgumu. Nav nekāds jēgas investēt lielas naudas summas infrastruktūrā, kas mm, nav mūsdienīga un kas nav saskaņota ar klimata pārmaiņu vajadzībām. Uh, Šeit ir nepieciešams precīzāks formulējums, tātad 17. punktā. Vēl kāds punkts, kas mums ir svarīgs. Mūsuprāt, vajadzētu racionalizēt bankas eh, darbības, ja tā finansē energoprojektus. Jūs uzsverāt, ka ir nepieciešams izcelt atjaunīgos energoavotus, eh, taču jūs pieminat to tikai runājot par attīstības valstīm. Mēs uzskatām, ka mums ir par mērķi jāuzstāda tas, ka simtprocentīgi mūsu pašu enerģija jāiegūst no atjaunīgiem energoavotiem. Eh, un bankai savu rīcība būtu jāve, jāsaskaņo ar šiem mūsu mērķiem. EIB saka, ka tā atbalsta atjaunīgos energoavoks, bet tanīpat laikā praksē tā atbalsta projektus, kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas Savienības klimata mērķiem. Viskliedzošākais piemērs ir uh, ieguldījums eh, Slovenijā kādā uh, elektrostācijā. Uh, 500 miljonu eiro tika iegulsti, ieguldi, 15 miljonu eiro tika ieguldīti šajā diezgan piesārņojošā uzņēmuma izveidošanā. Par 80% līdz 2050. gadam ir jāsamazina siltumnīcas gāzi izmeši. Uh, tikai tad mēs ierobežosim uh, globālo sasilšanu uh, līdz diviem grādiem. Ja šī te uh, Uh, stācija darbosies Slovenijā, tad tā pilnībā uh, nonivelēs mūsu centienus samazināt šo globālo sas sasilšanu. Es domāju, ka mums ļoti skaidri jāpasaka savs viedoklis par šādiem te finansēšanas gadījumiem. Uh, Eiropas investīciju banka nedrīkstētu rīkoties pretrunā ar mūsu globālajiem mērķiem. Domāju, ka mēs esam skaidri pateikuši, ka mēs gribam arī skaidrāku atskaites sistēmu par to, kā nauda ir izlietota, kā tiek atbalstīta MVU, ne tikai lielie uzņēmumi, ir jābūt caurskatāmākai atskaites sistēmai par līdzekļu ieguldījumu. Tālāk mēs gribētu zināt, kā e, tiek uzlabota vidējā termiņa atskaitīšanās sistēma Eiropas investīcija bankā un lai ietaupīt laiku, es vairāk sīkāk neaprakstīšu šīs mūsu prasības. Tātad mūsu galvenie mērķi ir iekļaut šajā ziņojumā arī jautājumus par ilgspējīgu attīstību un arī to, ka tiek integrēti vides jautājumi un cilvēktiesību jautājumi Eiropas integrācijas bankas darbībā un politikā. Paldies! Lies paldies! Man, diemžēl, nebija pilns ēnu referentu saraksts un tādēļ dīvainā kārtā es jūs izsaucu, bet tagad došu vārdu Ramonam. Paldies! Pirmkārt gribētu pateikties Kutas kungam par to, ko viņš ir darījis, rakstot šo ziņojumu projektu. Es piekrītu referentam, ka ir nepieciešams uh, uzsvērt to, ka EIB ir vairāk jāizdod naudu maziem vidējiem uzņēmumiem. Piekrītu arī tā, tām vadlīnijām, kas tiek ieteikts EIB nākotnē, lai palīdzētu veicināt konverģenci Eiropas Savienības uh, dalībvalstīs. Jūs zināt, ka daudzas ziemeļu un centrāla Eiropas valstis ir sākušas ļoti labu ekonomisko e, izaug, atkopšanos, bet vidusjūras valstīs šāda atkopšanās vēl nav manīta. Eiropas investīcija banka būs noteikti ļoti liela loma nākotnē konverģences panākšanā. Es piekrītu tam, ko, zina, e, ko, ko referents saka arī attiecībā uz projektu um, obligāciju izsniegšanu lai izveidošanu, lai varētu finansēt dažādus infrastruktūras projektus. Par EIB metodoloģiju noteikti izmaksu un liederīguma analīze ir jāturpina veikts tā, lai augstākais. Mm, augstā, augstākais multiplicējošais efekts varētu tikt panākts, augstākā ietekme, kādu mēs vien varam iz, iedomāties. Uh, Tālāk ir nepieciešams EIB, kā EIB viena no prioritātēm definēt Trans-Eiropas tīklu izveidi tā, lai transports tiktu novirzīts uz vidusjūras ostām. Tādējādi transports kļūtu vēl vairāk par Eiropas tirgus sastāvdaļu un uzlabot kopējo attīstību. Ir svarīgi, lai vairāk darbinieku strādātu e, Eiropas e, investīcija bankas sadarbības veidošanā ar vietējiem e, dalībniekiem, finansējuma izmantotājiem, tad būs labāks projektu menedžments, projektu pārvaldība un arī uzraudzība pēc projektu beigšanas. Un visbeidzot, es piekrītu, ka EIB um, mērķi ir tādi, tā kā šajā ziņumā aprakstīt, īpaši patreizies krīzes apstākļos. Paldies! Gejs Mičels, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referendam par ziņojumu! Es agrāk esmu bijis referents EIB jautājumos. Es redzu, ka šis uh, ziņojums patiešām ir ļoti kvalitatīvs, kā cilvēks ar pieredzi. EIB diemžēl šajā ziņojumā neparādās kā ļoti aktīvs spēlētājs, kurš meklē atbildes krīzei. Šķiet, ka viņi nav viens no galvenajiem runātājiem. EIB nekur savā pārskatā nesaka, ka šī ir lielākā krīze kopš 30. gadiem, un tagad mums vajadzētu darīt to, to un vēl to. Es Nezinu, vai Eiropadome ir augstākajā līmenī tikusies ar EIB pārvaldību, vai ir bijusi tikšanās starp eh, Van Rompuy kungu un Eiropas Investīciju bankas prezidentu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams īs rakstisks pārskats no Eiropas Investīcija bankas priekšsādātāja. Šajā pārskatā nevajadzētu runāt par mikromanagementu, kas, protams, ir ļoti svarīga tēma, bet vajadzētu īsos teikumos pateikt, ko EIB ir devusi krīzes noregulējumu labā. Mēs zinām, ko ir darījusi Eiropas centrālā banka, ko dara dažādas Eiropas iestādes, taču par EIB mēs nezinām. Un es personiski domāju, ka viņi varētu darīt daudz ko vairāk, vai vismaz viņi mūs varētu labāk informēt par to, ko viņi ir darījuši. Svens teica arī to, ka nav īpaši loģiski, ka mēs šobrīd izskatām 2009. gadu pārskatu. Uh, Mums jāzina arī, kādi ir viņu plāni nākotnē. Mums ir nepieciešama vairāk makroekonomiska pieeja. Mūsu komitejai vajadzētu uzklausīt Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētāju, ne jau uzklausīšanā, ne, bet viņš varētu mums atsūtīt pāris lapušu garu atskaitu par to, ko viņš dara kopā ar citām iestādēm, lai uzņemtos šo te ārkārtīgi būtisko lomu krīzes apstākļos. Un tad mēs varētu spriest par to, vai EIB darbojas tik tik efektīvi, kā mums vēlētos krīzes apstākļos. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, the... Paldies! Mums patiesībā šeit ir Eiropas Investīcija bankas pārstāvs Grēms Kols. Varbūt viņš varētu pavisam īsi mums um, paskaidrot, atbildēt šiem jautājumiem. Drīz sāksies balsojums, un tādēļ es jums varu dot tikai pāris minūtes. Atvainojos jau iepriekš par to. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pavisam īsi gribētu pateikties referentam par ļoti izcilo darbu un labo sadarbību, kāda mums bija šī ziņojuma tapšanas gaitā. Gribētu uzsvērt, ka mēs pilnībā piekrītām Hubners kundzes teiktajam par to, cik svarīgi ir jaunie finanšu instrumenti, pie kuriem mēs visi strādājam. Es gribētu tikai trīs vārdi šeit teikt par šiem jauniem finanšu instrumentiem. Jābūt ir vienkāršiem, Eh, tiem jābūt ir caurskatāmiem, eh, tiem jābūt ir tādiem kā katalītiskiem, kas piesaist vēl citu finansējumu, un tiem jābūt ir arī tādiem, lai šo naudu var izmantot vairāk kārt. Gigalt kungam varētu teikt, ka viņa piebildi mēs ņemam ļoti nopietni. Viņš pats nesen ieradās Luksemburgā un ar mums debatēja par šiem projektiem. Es eh, nepieņemu tādus argumentus, ka mēs neatbalstam Eiropas kopējos politiskās starptautiskos mērķus. Un visbeidzot, Mičela kungam es varētu teikt, ka bez šaubām viņa aicinājumu uztveram ļoti nopietni mūsu prezidents ekonu komitejā ieradās septembrī un ir gatavs atgriezties pie jums, kad vien jūs to vēlties. 50 miljārdu vairāk līdzekļu tika ieguldīti 2009. gadā maziem vidējiem uzņēmumiem, mazos vidējos uzņēmumos, konverģences reģionos un eh, darbībā klimata jomā. Tāds ir mūsu ieguldījums. Paldies, Kutaskungs, vai jūs gribat atbildēt? Jā, paldies, pavisam īsi gribu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Esmu pārliecināts ka visi tie jautājumi, kas šeit izskanēja, tiks atrisināti, ieskaitot arī tie jautājumi, kas ir svarīgi zaļiem. Gaidīšu jūsu grozījumus. Tas būs pamats mūsu tālākajām diskusijām. Paldies! Lielas paldies! Gribētu atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. februārim. Mēs apspriedīsim viņus mūsu 28. februāra sēdē, balsosim ekonu komitejā 15. martā un plenāra sēdē šīs ziņojums ne, budžeta kontrols komitejā e, kurai mēs prasam atzinumu, būs balsojums 28. februārī, un pēc tam šo ziņojumu izskatīsim plenārsēdē un balsosim par to aprīlī. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir balsojums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 Labi, lūdzu visi tie, kuriem nav balsošanas kārtas, pa paceliet rokas. Ir divi no ECR bez kartēm. Vai ir vēl kāds, kuram aizmirsusies karta? Vai vispār visi balsotāji ir ieradušies? Šķiet, kā viceprezidents ir pazudis. Okay, right, hang on. That's all right. We can keep it. We can keep a tally. So that's that's. Tātad divi no ECR, viens no tautas partijas bez kartes, vai ir vēl kāds bez kartēm? Varbūt vispirms pārbaudīsim balsojumu. Būs eksperimentālais balsojums, lūdzu vienkārši nospiediet jā vai nē.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 Tātad balsosim par Kutas kunga ziņojumu - atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Sāksim ar pirmo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss A. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pret. Manuprāt, būtu jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par septīto grozījumu. Right. Okay, so it's two ECR and two EP ņemam vērā to, ka divi ECR un divi tautas partijas uh, deputāti ir bez kartēm. Tos mēs pieskaitīsim klāt. Balsojums beidzas. 28 pār 10 pret. Grozījums pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret pret, atturas. Man šķiet, ka pieņemts. 11. grozījums, kurš par? Es atvainojos pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas. Otrā daļa a, noraidīta. 12. grozījums, kurš par? Pret, atturas Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 12. balsojumu, 12. grozījumu. Lūdzu, balsojam. Okay, Beidzam balsot. Neizšķirts 19 pret 19. Hokmarkungs, kā jūs balsojāt? tā tad jāpieskaita atbalsta balsojumam vēl četras balsis, cik es saprotu. Līdz ar to 12. grozījums pieņemts. 13. grozījums, kurš par? Pret? Atturs, noraidīts. 15. grozījums par? Pret? Atturs, pieņemts. Kompromiss B divās daļās. Pirmā daļa, kurš par to? Pret? Atturs, pieņemta. Un otrā daļa, kurš par? Pret? kurš pret, kurš atturas, otrā daļa arī pieņemta. C kompromiss. Viss vienā daļā. Kurš ir par šo kompromisu, kurš pret, kurš atturas, kompromiss pieņemts. Kompromiss D divās daļās. Balsosim par pirmo daļu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemta Manuprāt, arī otrā daļa ir pieņemta. Bet pārbaudīsim elektroniski drošības pēc. Sākam balsot par otro daļu, kompromiss D. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. Neatkarīgi no tā, ko dara tie, kam nav līdz balsošanas kartes. Kompromiss E divas daļas. Pirmā daļa. Kurš par? pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas arī pieņemta. 47. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 48. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 49. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss F, kurš par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam tātad par kompromisu F. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Noraidīts ar lielu balsu vairākumu. Tagad mums jābalso vēl par dažiem atsevišķiem grozījumiem. 50. kurš par? Kurš par 50. grozījumu? Pret, atturas, pieņemts. Pārējie šīs grupas grozījumi atkrīt. 59. ieskaitot. Balsosim par G kompromisu divās daļās. Pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas. Manuprāt, arī otrā daļa ir pieņemta. Līdz ar to daži grozījumi atkrīt. Balsojam par kompromisu H, kurš par pret atkrīt, um, pieņemts. I kompromiss, kurš par pret atturas. Kompromiss pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 76. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 77. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 78. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss kā, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. 85. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 86. grozījums, kurš par, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 86. grozījums, lūdzu. Um, Right, hang on, we've got, we've, there's two in it, so what are the extras? Proof. Ko dara tie, kam nav līdzi kartes? Vai jūs esat pret? Tātad trīs papildus balsis pret, līdz ar to 86. grozījums atkrīt. Noraidīts. 87. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss L, kurš par, pret atturas pieņemts. 95. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 98. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 97. kurš par pret atturas noraidīts. 98. kurš par pret atturas noraidīts. 99. kurš par pret atturas noraidīts noraidīts. Simtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Simt pirmais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Simt otrais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Simt trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Simt ceturtais, kurš par, pret, atturas noraidīts. Ja vēlaties, pārbaudīsim balsojumu par 104. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Atvainojiet, ko dara tie, kuriem nav līdz balsošanas karts. Viņi atturas. Labi, tad pieņemts šis grozījums. 105. grozījums par pret noraidīts. Pārbaudīsim. Ja jūs labāk celsiet rokas, tad mēs labāk redzēsim, bet pārbaudīsim elektroniski 105. lūdzu. Manuprāt, tas būs noraidīts. 106. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 107. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 108. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 108. grozījumu. Grozījums noraidīts. 109. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 110. kurš par, pret, atturs noraidīts. Kompromiss M, kurš par, pret, atturas pieņemts. 115. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 116. grozījums, kurš par, pret, atturas Manuprāt, pieņemts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 116. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Šķiet, ka jā. Grozījums pieņemts. Šķiet, ka tagad jābalso par 120. grozījumu. 120. grozījums. Kurš par, pret, atturas, Noraidīts. 171. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 125. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 126. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 127. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 128. kurš par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Balsosim par 128. grozījumu, lūdzu. And that's carried. Paldies, grozījums pieņemts. 129. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 130. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 114. kurš par? Es atvainojos, tas atkrīt, tad balsojam par 131. par pret pieņemts. 132. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturs. Pirmā daļa noraidīta. Vai mēs tad varam balsot par otro daļu vienu pašu? Jā. Balsosim par otro daļu. Kurš par? pret atturs noraidīt arī tā. 133. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturs noraidīta. Otrā daļa, kurš par pret atturs noraidīta. 134. grozījums, kurš par pret atturs noraidīts. 135. kurš par pret atturs noraidīts atturas. Pārbaudīsim elektroniski 135. grozījumu. Markus. Right. Markus. And that's overwhelmingly rejected, I think. Ar lielu balsu pār, eh, pārākumu noraidīts. Manuprāt, daži mainīja savas domas balsojumu laikā. 136. Kurš par? Kolēģi, es zinu, ka esat noguruši. Un ja tikai trīs rokas paceļas, tad es neko nesaprotu. Tad mums būs viss jābalso elektroniski. Kurš ir par 138? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 137. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 138. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 139. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts Jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, 139. grozījums. Balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Kompromiss O divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemta otrā daļa noraidīta. 150. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 151. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 152. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 153. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 154. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 155. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 166. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 156. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss P, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 163. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 164. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 165. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Par oriģinālo tekstu versiju 16. paragrāfā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 167. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 168. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Q trijās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Kompromiss Q otrā daļa. Lūdzu, balsosim. Vai visi ir nobalsojuši? Otrā daļa pieņemta. Un trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta pieņemta. Simtu septiņdesmit trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais grozījums, atkrīt, es atvainojos. 174. grozījums, kurš par? Pret? Sāksim vēlreiz. 174. kurš par? pret, atturas pieņemts. 18. paragrāfa sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas pieņemts. 175. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 176. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 177. grozījums, kurš par, pret, atturas Manuprāt, pieņemts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 177. grozījums, par to balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Pārējie šīs grupas grozījumi atkrīt, pārējiem pie 181. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 183. kurš par, pret atturas pieņemts. 184. kurš par pret atturas pieņemts. 185. kurš par 185. grozījums, kurš par count coordinators because the votes aren't all voting to... Es Atvainojos, jūs balsot katrs savā laikā, man grūti saskaitīt, kurš ir par 185. grozījumu, kurš ir pret. Noraidīts. Kompromiss R, kurš par, pret, atturas, kompromiss pieņemts. Kompromiss S. Kādēļ tas ir dzeltenā krāsā? Kompromiss S, kurš par, pret, atturs, noraidīts. Simtu deviņdesmit pirmais grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 192. grozījums, kurš par? Es atvainojos, tie ir identiski, par to nav jābalso. 193. kurš par, pret, atturs, norēdīts. 194. par, pret, atturs, pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt. 197. kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsosim par 197. grozījumu. And how many extras have you got to vēl ir jāpieskaita divas, trīs balsis pret, līdz ar to 197. grozījums noraidīts. 198. kurš par? Pret, atturs, noraidīts. 199. kurš par? Pret, atturs, pieņemts. 200. grozījums, kurš par? Pret, atturs, noraidīts. 201. kurš par? Pret, atturs, pieņemts. 202. kurš par? Pret, atturs, pieņemts pieņemts, manuprāt, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsojam par 202. grozījumu. Right, Pieskaitām vēl trīs balsis pret, līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. 203. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Mēģināsim vēlreiz. 203. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 205. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Bet varbūt pārbaudīsim tomēr elektroniski. 205. grozījums. Balsojam elektroniski. Grozījums pieņemts. 208. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 209. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 210. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 211. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret pret atturas. Manuprāt, pieņemti, bet tomēr labāk pārbaudīsim elektroniski. Balsojums par otro daļu. Some more votes to vote. Okay, any more votes? Right, the vote's being closed. Beidzam balsot. Otrā daļa arī pieņemta. Un tagad elektroniskais balsojums par visu ziņojumu ar visiem grozījumiem. Lūdzu, sākam balsot. Okay, votes closed. Beidzam balsot. Vēl jāpieskaita 3 balsis atbalstam, līdz ar to 35 balsis pār, 6 pret, 4 atturējās. Sveicu referentu ar to, ka ziņojums ir pieņemts un darbs ir labi padarīts. Is it agenda 13 now? I'm just going through it in order. That's it for the vote. That's it for the vote. What's next? Uh, 13. The remaining ones are yours. Yeah, yeah. So, Financial uh, conglomerates. The papers. Okay, if you could... Kolēģi, lūdzu pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. 13. punkts - divu direktīvu grozīšana attiecībā uz finanšu konglomerātiem.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 Teodora Stolojana kunga ziņojumu projektu par finanšu konglomerātiem. Lūdzu vārds referentam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! šo direktīvu grozīšanas mērķis ir uzlabot um, finanšu konglomerātu atsevišķo finanšu struktūru uzraudzību. Padome un komisija ierosina šo mērķi panākt divos posmos. Pirmais ir tā saucamais ātrais risinājums, ka tiek grozīts esošās direktīvas par papildus uzraudzību un Tātad te iet runa par uh, direktīvu uh, grozīšanu, ko ierosina komisija. Tālāk otrais posms, kuram būtu jānoslēdz šī gada beigās, nozīmē uh, detalizētāku pārskatīšanu, ko veiktu komisija par šo jautājumu, un mēs varbūt tātad saņemsim komisijas priekšlikumu grozījumiem nākamajā gadā. Kur mēs atrodamies patreiz? attiecībā uz eh, šiem direktīvu projektiem. Komisija sagatavoja savu priekšlikumu un ir nosūtījusi to mums. Un mums ir bijusi tā privilēģija, ka padoma jau ir piekritusi nepieciešamajām izmaiņām tekstā esošajās direktīvās. Šodien mēs e, iesniedzām jums mūsu grozījumu priekšlikumus komisijas direktīvu projektu tekstām. Un mūsu grozījumi jau ir saskaņoti vai korelēti attiecībā e, pret lielāko daļu padomas grozījumiem. Lai pasvītrotu svarīgākos grozījumus, kas ir ierosināti šajā ziņojumā, uh, Es vispirms gribētu pateikties uh, konsultantam no komisijas puses, kurš patiešām sniedz eh, ļoti vērtīgu palīdzību strādājot eh, pie šī projekta ziņo, ziņojuma projekts atvainojos. Šeit ir ļoti daudz tehnisku izmaiņu, lai nodrošinātu esošo direktīvu atbilstību Lisabonas līgumam, kā arī atbilstību direktīvām, kas tika pieņemtas attiecībā uz jaunajām Eiropas uh, uzraudzības iestādēm, saskaņojot gan terminoloģiju, uh, gan arī jaunās struktūras, ko nosaka attiecīgi jaunās direktīvas. Ko mēs esam izdarījuši šajā ziņojumā? Vispirms ir ieviestas izmaiņas. Uh, maksāt spējas eh, otrajā direktīvā. Tas attiecās uz apdrošināšanas nozari un tā ir jāstājas spēkā 2012. gadā. Padome ir izdarījusi grozījumus jau šajā maksātspēju divi direktīvā. Pārējie grozījumi attiecas uz Eiropas uzraudzības iestādēm, un mēs norādām, ka uh, visām pamatnostādnēm, ko izdod Eiropas uzraudzības iestādes, ir jābūt sagatavotām apvienotajā komitejā, tad piesaistot apvienoto komiteju. Tālāk nākamā grozījuma grupa attiecas uz caurskatāmības uzlabošanu šajā jomā, kas paredz finanšu konglomerātu darbības uzraudzību. Es šeit gribētu pasvītrot grozījumu kur iet runa par finanšu konglomerātu sarakstiem un struktūru, kas ir jāpublicē. Es gribētu teikt, ka uz šodienu finanšu konglomerātu saraksts ir slepens, tas net nav publiskots. Bez tam mēs ierosinām iekļaut arī jauktās finanšu kontrola akcijas sabiedrības eh, šajā likumdošanā un nodefinēt tās un attiecināt uz tām papildus uzraudzību, kā arī iekļaut alternatīvo investīciju fondu pārvaldniekus direktīvas darbības jomā. Tāpat mēs esam sagatavojuši arī grozījumu par stresa pārbaužu ieviešanu katra finanšu konglomerāta līmenī. Kā jau jūs saprotat, tad, eh, protams, šīs direktīvas projekti tika sagatavoti uh, piesaistot uh, rindu lobbyus, un es esmu ticies ar uh, atsevišķiem uh, finanšu nozars pārstāvjiem, gan no banku nozars, gan arī no apdrošinātāju vidus. Kopumā viņi piekrīt komisijas un padomas priekšlikumiem tomēr ir dažas iebildes attiecībā uz stresa pārbaudēm. Eh, galvenais arguments, ko izvirza apdrošinātāji, ir tas, ka nedrīkst radīt nevienlīdzīgas spēles noteikumus, jo viņi ir nobežījušies, ka apdrošināšanas uzņēmums, kas būtu iekļauts finanšu konglomerātā, ka uz to attiektos stresa pārbaudas, kamēr līdzīgs apdrošināšanas uzņēmums, kurš neietilpst finanšu konglomerāta sastāvā vai kas neatbilst noteiktajām slieksnim, ka tam nebūtu jāveic šī stresa pārbauda. Tātad tās ir tās galvenās iebildes, kuras izkristalizējās tiekoties ar apdrošinātāju nozars pārstāvjiem. Un joprojām ir Tātad turpinās šis konsultācija process par direktīvas projektu. Un noteikti būs vēl tikšanās ar nozars pārstāvjiem. Tātad e, tas, ko es minēju, ir galvenās izmaiņas, ko mēs ierosinām, un pēc tam, kad būsim saņēmuši jūsu komentārus un ierosinātos grozējumus, mēs sāksim diskusijas ar padomi, lai panāktu kompromisu lai arī Mūsu ziņojuma projektā nav daudz grozījumu, kas būtiski atšķirtos no padomas ierosinātajiem grozījumiem es, esošajos direktīvu tekstos. Paldies! Pīter, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt referenta un viņa komandas darbu, arī Vaneskunga paveikto kas ir padarīts attiecībā uz tā saucamo Lisabonizāciju. Arī eh, mēs esam daudz strādājuši pie šī teksta, kaut arī neesam sagatavojuši grozījumus, lai arī tas nav raksturīgi mums visam piekrist. Tomēr eh, šajā gadījumā mēs uzskatām, ka mums ir iznākusi ļoti veiksmīga sadarbība un es domāju, ka mēs varētu nonākt pie laba rezultāta gala beigās. Es domāju, ka jūsu grozījums varētu varbūt pilnveidot un uzlabot. Piemēram, Es noteikti apsveicu 31. grozījumu, kas paredz, lai apvienotā komiteja eh, sekotu visām uh, konglomerātā esošajām struktūrām. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un noteikti tas ir, šīs pilnvars ir jāpaplašina visām trim uzraudzības institūcijām. Tas ir saistīts eh, ar šo finanšu konglomerātu, finanšu pakalpojumu, investīciju un apdrošināšanas struktūrām. Tad, tad nākamais grozījums par eh, jauniem eh, kolēģiju līmeņiem. Es domāju, ka tas nav vajadzīgi, jo ir tie paši cilvēki, kas sēž vienās un tajās pašās kolēģijās un pārbauda viens un tos pašus uzņēmumus. Un Es domāju, ka patreiz eh, šie cilvēku resursi, kas ir pieejami uzraudzības, Eiropas uzraudzības iestādēm, nav pietiekami, lai mēs uzlikt viņiem papildus funkcijas. Tāpat man ir dažas bažas attiecībā uz apvienotās komitejas pilnvarām, ko ierosina referents, un lai arī es atbalstu to, ka eh, parlaments eh, varētu paplašināt šīs apvienotās komitejas pilnvērs, man tomēr ir divas bažas šai sakarā. Pirmkārt, vai mēs varētu šai apvienotāju komitejai piešķirt juridiskās personas status. Es neesmu par to pārliecināts. Tālāk 23. Eh, grozījums. Uh, par šīm attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šie jēdzieni atbilstošā kompetentā iestāde man šķiet, ka patreiz ir nevietā žanglēt ar eh, šādiem jēdzieniem. Es domāju, ka mums vajadzētu nodefinēt eh, atbilstošo uzraudzības struktūru lomu un paskatīties, kādas ir viņu galvenās kompetences, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu ieviest kaut kādas jaunas tiesiskās kompetences, kas patreiz nepastāv. Tālāk par 39. grozījumu par šo stresa uh, eh, pārbaužu ieviešanu. Man šķiet, ka šeit pārāk daudz tiek atstāts uh, apvienotās komitejas uh, ziņā. Un es domāju, ka mums tomēr vajadzētu nospraust kaut kādas uh, robežas šajā ziņā un neat ļaut pārāk lielu rīcības brīvību Tā kā es domāju, mums ir jābūt piesardzīgiem, ko vēlamies. Bet kas attiecās uz eh, stresa pārbaužu rezultātu publiskošanu, tad es domāju, ka mēs varētu to sasaistīt ar uzraudzības struktūru darbību. Un es domāju, ka te pastāv, varētu būt pastāvēt arī zinām eh, pretruna attiecībā uz banku uh, iesaistīšanos konglomerātos. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ka banka strādā ar ļoti dažādiem finanšu instrumentiem un e, cik daudz e, no bilances aktīviem mēs varam atļaut, lai tirgotu caur šīm struktūrām. Un varbūt mums tomēr ir jāuzsāk diskusijas par šo konsolidēšanu un par to, ko amerikāņi eh, patreiz runā par to, ka vajadzētu nedaudz ierobežot eh, šādas, eh, šādu brīvu rīcību. Un par 52. grozījumu to varētu paplašināt, aizliedzot investīcijas starptautiskajos finanšu pārvaldības instrumentos. Uh, Jo 3% no pirmā līmeņa kapitāla galvenokārt ir likvīdais kapitāls. Katrā ziņā man būtu interesanti dzirdēt arī pārējo kolēģu domas par to. Es domāju, būtu interesanti, ka mēs varētu par to pārunāt. Un es noteikti arī uzklausīšu arī pārējo ierosinājumus. Paldies! Paldies! man ir jāatzīstās, ka es esmu ēnu referentu no ALDE grupas, tā kā es domāju, man ir jāpasaka daži vārdi. Kopumā es varu piekrist lielākai daļai teiktā, un lielā, daļā, lielā mērā varu piekrist arī ziņojumu projektām. Raugoties uz to, man bija interesanti tas, eh, kas tika teikts par stresa pārbaudēm un trūkumiem uzraudzības sistēmā, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka šī apvienotā komiteja varētu sekot tam, kas notiek, uh, un raudzīties, lai nebūtu šo nenoklāto vietu attiecībā uz pārbaudēm, tāpat laikā izvairīties no dubultu uzraudzības citviet. Man šķiet, ka daudz grozījumu tiešām ir vērst uz šī mērķa sasniegšanu. Eh, bet eh, jā, arī es domāju par to, cik vēl daudz kolēģiju mums būtu nepieciešams un vai tiešām mēs šo sistēmu nepadarām vēl sarežģītāk nekā tā jau ir. Kā es domāju, to mēs varētu vēlreiz pārskatīt. Man ir liels prieks, ka esmu šeit ir parādījusies Eiropas um, vērtspapīru uh, uzraudzības struktūra. Un tas, kas šeit tika minēts par apvienotās komitejas leģitimitāti un uh, cilvēku nodrošinājumu. Protams, mēs varētu labāk koordinēt tās darbību, lai atbilstošie resursi tiktu novirzīti vajadzīgo lietu uzraudzībai. Nu, es domāju, ka to varētu izdarīt ar regulas starpniecību. Jā, šai struktūrai vajadzētu atvēlēt vairāk resursu, ieskaitot arī cilvēku resursus, bet mums ir jāraukās, lai mēs to nepārslogojam, neusticot eh, tai uzdevumus, kur izpildē tai nav nepieciešamo resursu. Un mums vajadzētu raudzīties, kā mēs varētu izmantot alternatīvās sistēmas, kuras ir pieejamas. Un mums vajadzētu šo apvienoto komiteju uh, lolot, nevis uh, apkraut ar uh, jauniem uzdevumiem, uzliekot papildus slogtai. Tālāk Lamberts kungs lūdzu. Nākamais ēnu referents. Paldies priekšsēdētāji! ņemot vērā iepriekšējo divu runātāju eh, izcilās eksperta zināšanas, es neatkārtošos, bet es gribētu izteikt pateicību referentam, jo, kā jūs zināt, mums nebūs daudz grozījumu, bet viens galvenais jautājums ir sekojošs. Mēs zinām, ka šīs direktīvas attiecās uz regulētajām struktūrām. bet eh, cik lielā mērā te iet runa par neregulētajiem īpašajiem finanšu instrumentiem un struktūrām, kas netiks regulētas, vai kaut kas tiks darīts šai sakarā, lai nebūtu tā, ka konglomerātu struktūru atsevišķas vienības izslīd no minētās uzraudzības un kontrolas. Bet kopumā domāju, ka šis teksts ir labs atbalstāms, un es domāju, ka mēs kopumā varēsim to atbalstīt. Paldies! Svinborn kundze. Paldies! Es domāju, ka referenta eh, ziņojums balstās uz komisijas iepriekšējo šo ziņojumu vai teikto, bet man tikai ir jautājums, eh, kādēļ AIFM netika iekļauts komisijas dokumentā, vai tam bija kāds pamats. Es nezinu, kādas ir sekas eh, tām, eh, ka šī struktūra nav iekļauta, cik daudz klongamerātus tas skar un ko par to teiks ietekmes izvērtējums. Bet jautājums, kādēļ tad, kad tiks sagatavots komisijas ziņojums pēc AIFM izveidošanas, kādēļ tā neparādās šajā tekstā un vai tam ir kāds pamatojums? varbūt būtu labi, ja kāds eh, šeit no komisijas pārstāvjiem, kas ir klāt, varētu man to paskaidrot. Tas ir vairāk jautājums, un es jau iepriekš par to atvainojos, bet tomēr tas varētu iezīmēt arī to, kādā virzienā varētu būt nākamie grozījumi šai sakarā. Uh, Paldies! Mums šeit ir komisijas pārstāvis. Es nezinu, vai jūs uh, varat atbildēt, kādēļ um, šis AIFM nebija iekļauts. Atbilde. Tas ir tādēļ, ka šis priekšlikums uh, uh tika sagatavots jūnijā, bet tad oficiāli vēl AIFM nebija izveidots. Tagad uh, par to ir publikācija oficiālajā vēstnesī, un tagad mēs noteikti to varam iekļaut tekstā. Priekšsēdētāji. Jā, man patiesībā arī bija jautājums šajā virzienā, bet vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumu vai izteikt kādu komentāru? Referents. Paldies visiem, un es esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem un arī citiem kolēģiem noteikti arī ar mūsu konsultantu Ivo Vanesa kungu. Un tad sāk diskusijas ar padomi un, protams, komisiju. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš ir 2. februārs, tie tiks skatīti 28. februārī balsošana komitejā 21. martā, lai eh, varētu par to balsot plenāra sesijā maijā. Paldies pārējiem pie nākamā punktu darba kārtībā 14. punkts apdrošināšanas garantiju sistēmas. Referents ir Pīters Skinerkungs. Um, paldies, priekšsēdētāji, visam īsi. Apdrošināšanas garantijas sistēma ir jāskatā no vairākiem, protams, skatpunktiem. Mēs skatāmies šobrīd, kas notiek tieši Eiropas līmenī, nu tad mēs redzam, ka tur ir ārkārtīgi dažādas pieejas dažādās dalībvalstīs, kas vispār ir vērsts uz dalībvalstu interesēm aizsargāt patērētājus, un tagad mēs varētu drīzāk arī domāt arī par nodokļu maksātāju interesēm, par to, ka valdības tajā visā nevēlas iejaukties. Un īpaši skatoties arī maksātspējas jautājums, kas arī, protams, ir daļa no patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas. Tā kā mums ir jāizskatā šī kopējā pieeja, kas varbūt atšķiras no banku nozars pieejas. Un to es vienmēr esmu uzmērs, un es ceru, ka kolēģi arī to apstiprinās, ka banku lietas un apdrošināšana nav viens un tas pats, tas vienmēr jānošķir, un arī šoreiz mēs vēlamies to precīzi novēr, nošķirt. Jebkurā gadījumā, arī izskatot maksātspēju divi šo direktīvu, arī tur tika šajā kontekstā pieskatie, pieskārās apdrošināšanai. Un tas, protams, ir tas konteksts, ko parasti uzspiež, bet es tiešām gribētu to nedarīt. Un, ja jūs gribat runāt tādu veidu apkopošanu, tad mēs varam runāt tikai par atsevišķiem kaut kādām grupu veidošanām, tam līdzīgi un par kapitālu, piemēram, atbalstu grupu Eiropā. Uh, Un mēs redzam, ka patērētāji, protams, grib, izvai, lai viņiem vienkārši būtu piedāvājumā laba, efektīva sistēma. Tas nozīmē maksimāli efektīvu sistēmu kapitāla aizsardzībai. Un lūk, tāpēc jāskatās, kā tālākā būs pieeja. Te mēs vēl neesam pielikuši gala punktu. Te vēl daudz, kas ir palicis neatbildēts. Tātad šī sistēma pat par sevi ir sarežģīta. Katrā Eiropas dalībvalstī ir sistēmas, kas darbojas, bet mm, ir arī noteikti tās daudzās valstīs galvenie apdrošinātāji. Un tāpēc parasti tas vērsts uz to, kā darbojas vietēja ekonomika, vietējais tirgus, un tie arī galvenie šī apdrošināšanas tirgus virzītāji. Un tāpēc es uzskatu, ka pirmais un galvenais princips šeit ir jāskatās pēc valsts piedarības, nevis jāveido visaptveroša Eiropas Savienības pieeja. Un tieši tāpēc es vēlreiz norādu, ka ja kāds apdrošinātājs bankrotē. Nu, tā nav tik liela katastrofa, kā tas nu ir banku gadījumā. Un tāpēc mums ir jāskatās, ka regulators tādā ziņā, protams, ir vēl atbildīgāks par apdrošināšanas bankrotu nekā, piemēram, par banku, kuru it kā bieži vien tad izsludina tikai pēdējā brīdī. Un tieši tāpēc mums ir jāskatās, kā arī var kāpināt arī starp sektoru apdrošināšanas, jo daudz apdrošinās uzņēmē, protams, arī mm, sev pārakstā, uzrakstījā nosaukums, izveido meitas uzņēmums, filiāls, vairāk jau šodien gan filiāls, un mēs redzam, kas notiek arī atsevišķos uh, valstīs bieži vien pat um, nevar zināt, kurš tad īsti uzrauga, kuru apdrošināšanu tāju kurā valstī. Un tieši tāpēc mums ir jāveido tādas sistēmas, kas skaidri pateiktu, atcaucot to kritiku, kas izskanēja Eiropas Savienībā par to, vai sistēmas darbojas vai nedarbojas. Tāpēc mums ir jāpieturas pie šīs um, mītnes vietas principa, kas pa simtprocentīgā apjomā ļautu arī nodrošina šāds apdrošināšanas garantiju sistēmas līdztekus arī citām garantiju sistēmām. Es domāju, ka es esmu ap, iekļāvis šeit galvenos jautājumus, tāpēc man tagad tikai jāprasa, vai kāds, kas ir ļoti pret šādu principu, protams, ka tās varētu būt tie uzņēmumi apdrošināšanas kompānijas, kas ir pilnībā izgāzušās un nespēj mm, darboties, un, protams, mēs esam piedzīvojuši diezgan katastrofas, katastrofu gadījums apdrošināšana bankrota gadījumā. Uh, Tāpēc mēs domājam, ka AIOPA varētu veidot tiešām tādu spēcīgāku lomu, īpaši skatoties, kas notika ar IGS skatījumā, un varbūt, ka to varētu sasaistīt ciešāk ar Omnibus 2. Tāpat ir jānodrošina mazo vidējo uzņēmumu definīcija, jo tagad ir, man rodas problēmas, un es iebilstu tam, kas ir aicinājums, lai IGS arī apdrošinātu uh, juridiskās personas būtu tieši tas prasība, nu es nezinu, vai to tā var uzstādīt. Un tālāk par IGS um, finansējumu. Nu, tā kā ir paredzēts ex ante līdzekļi, es domāju, ka tas ir jāizveido pieejams. Uh, arī atsaucos uz Baltānu efektu, tas, kas bija pirms banku sektoram, nu, tas būtu tikpat arī jātiecina uz apdrošinātājiem. Mēs varam redzēt, protams, arī, protams, kā Um, ir dažādi veidi trūkumi arī schēmās, piemēram, ka cilvēki tiek pilnīgi tā kā iesprostot slastā dažādās sistēmās, no kuras viņi nevar tālāk vairs izkļūt. Bet, nu, te uzreiz mēs nevaram runāt par nozīmīgākajiem draudiem. Tā kā ir jāskatās arī finanša un uzraudzības iespējas. Un pirmkārt ir divas principi. Apdrošināšanas uzņēmumi parasti masveidā nekādā ziņā nebonkrotē, un līdz ar to tur nebūtu jārunā par dalībvalstu obligāto iesaistīšanos apdrošināšanas garantijas schēmās. Ja jūs pieprasat šādu finansēšanas modeli, tas nozīmē diezgan tādus sarežģītus um, sekas, īpaši jau šajās situācijās, kur jau tiek pieprasīts tik un tā daudz papildus finansējums citām nozarēm. Un tāpēc es gribu norādīt, komisija tas, ko pieprasa, tas jau viss ir arī atrunāts solvencija maksātspējas divi direktīvā. Mēs zināt arī šī kapitāla prasības, un tad jums vēl arī šis maz, mm, mazais bufers, un tad jums ir re, reitingu aģentūras, kas arī pašnāk lajā ar saviem reitingiem. Nu, cik tad vēl kapitāli jums vajag? Kā mēs to varam noteikt? Mums galu galā regulātori, kas pasaka, kas īsti iesaistējās šajās visos jautājumos, tā ka mums būs jāskatās tālāk. Ex ante vienkārši ir, nu, tam nav nekāds jēgas. Tas tikai papildus loks, kam nav nekāds īsti um, pamats. Nu, lūk, tāds sākotnējais domas, un es labprāt uzklausīšu arī diskusijas par to. Thank you very much. Uh... Paldies, Karas kungs. Tāds partijas vārdā diemžēl nevarēja ierasties, jo ir citā komitejā jābūt vai kāds cits tāds partijas pārstāvis, kas varētu uzstāties. Nav laikam. Nē, viņi nesaka, ka viņi gribētu runāt. Ole. Jā, paldies. Priekšsādātāji. Nu, nebūs viegli. Es lielākos vilcienos, lielos vilcienos piekrītu Pīteram. Es uzskatu, ka komisijas skaidrojumi par šo balto grāmatu nu, īsti nav veidot tādi, kas man pārliecinātu. Man nepārliecina. Vienkārši vispār pat ideja man jau tad šķiet apšaubām. Bet, nu, tā kā Pīters ir eksperts, un mēs atkal strādā pie direktīvas par investīciju uh, garantiju direktīvas projektu. Nu, tad man tomēr ir zināms bažas par šo balto grāmatu par apdrošināšanas sistēmu, jo apdrošināšana pat pēc būtības ir kaut kas cits. Komisijas svarīgākie jautājumi ir patērētāja aizsardzība. Uh, Tātad uzreiz jautājums, vai tad to jau neatrisina solvencija 2? Maksāt spējas 2 direktīva, Pīters jau to norādīja. Nu, varbūt jums šķiet dīvaini tas, ko es tagad nekomentēju tieši referenta uh, ziņojumu, bet gan kon komisijas sagatavoto priekšlikumu. Konkurences jautājumi savuprāt, savukārt komisijā, taču, nu, manuprāt, viņi piedāvā tīri labu risinājumu, bet tas man īsti ne pārliecina. Finanšu stabilitāte. Un par problēmām, kas, ko piedzīvo apdrošinātāji finanšu krīzes ietveros. Nu, Baltā grāmata to visu analizē. Un tur īstenībā nemaz nebija tik daudz, um, ko piedāvāt šajā ziņā. Es, protams, atbalstu harmonizāciju, jo mēs runājam par vienotu tirgu. Un arī pārobežu sadarbības likumdošana jau to arī mm, regulē, bet vai tā ir pat labākā iespējas? Nezinu, vai mēs to tiešām varam saukt par labāko iespēju, kā mēs varam veidot šo sistēmu un sistēmas finansēšanu. Es esmu norādījis un vairākums atbalsta mums ir precīzi jāpasaka, kas šobrīd tiek ieguldīts un finanšu sistēmā, un cik tad maksās pašas bankas, un beigās izrādīsies, ka viņas nemaksās nevienu eiro, ne kronu, neko, tad maksā par visu patērētājs. Vai tas tiešām būs par labu tirgumu? un tā funkcionēšana Eiropā. Nu, ja kā jūs dzirdat, mani tā kā, es esmu tā kā apmulsis. Mums vajadzētu nopietnas, godīgas diskusijas komitejā un arī starp ēnu referentiem. Mums ir jāatcerīt, ko saka dažādas politiskās grupas par šo priekšlikumu. Tā kā es ar lielu nepacietību gribu dzirdēt komisiju. Jums man vēl jāpārliecina. Jums jāpiedāvā nopietnāki argumenti. Nu, lūk, tāds mans secinājums. Nesmu īsti pārliecināts. Paldies. Viki? Jā, paldies, ka mēs tik stāv jau virzamies darbkārtībā uz priekšu, un diemžēl es palaidu līdz ar to garām referenta uzstāšanos, es vēl tikai skrēju pa koridoru. Nu, es arī tā kā apmulsus par visu šo jautājumu, par apdrošināšanas garantiju sistēmām, jo apdrošināšana ir kaut kas pilnīgi cits nekā bankas. Tur ir riski par dzīvības apdrošināšanas um, produkti, un tie visi nav tie korelētie riski, par kuriem mēs runājam banku sektorā. Apdrošinātājiem līdz ar to nav um, tāds ciešās kopsaka um, atkarības vienam no otra, un nav arī līdz ar to draudu, ka daudzi apdrošināšanas uzņēmumi varētu bankrotēt vienlaicīgi. Un tas ir galvenais iemesls, uh, kāpēc šāds masīvs, apjomīgs ex ante fonds, manuprāt, vienkārši nav vajadzīgs. Nu, un tas ir runa par pamatabdrošināšanu. Ja mēs runājam par pārapdrošināšanu, tad, protams, ir savādāk. Bet mēs runājam par pamatabdrošināšanas produktiem, piemēram, dzīves apdrošināšanu, kas, protams, ir šobrīd atsevišķu uzņēmumu piedāvātāja produkti, uh, un kas jau pakļaujas maksātspējas divi direktīvai, un tā līdz ar to arī tiek aizsargāti. Bet, protams, jūs nevarat izsargāties pilnīgi no tādiem situācijas, pa, aizsargāt patērētāju, ka um, uzņēmums vispār nebankrotētu. Neviens uzņēmums nebankrotētu. Bet, nu, tas ir tomēr atšķirīga situācija. Un es saprotu, ka patērētājiem varbūt tas var liktos tā mulsinoši, ka atsevišķi apdrošināšana produkti uh, ir vai nav iekļauti konkrēta aizsardzības sistēmā, atkarībā no tā, kurā dalībvalstī tad viņi atrodas. Tāpēc mums būtu jārunā par to, kā šo jautājumu varētu atrisināt, veidot identiskas sistēmas, bet, nu, varbūt tas tomēr par daudz prasīts. Es tomēr domāju, ka mēs varam vienkārši piedāvāt savādāk, ka mēs arī ļaujam patērētājiem saprast, ka ir atšķirības starp dažādām sistēmām. Līdz ar to nav vajadzīgs šāds pilnībā nosakts fonds, kur pieprasa, ka pārti uzņēmumi sektu administratīvās izmaksas. Bet, nu, kādā ziņā, lai tas prasības varētu nodrošināt, nu, tas varbūt ir modelis, ko es varētu arī atbalstīt. Nu, kādā ziņā es piekrītu, ka mums jānodrošina, zinām, harmonizācija, bet neuzskatu, ka būtu vajadzīga eks uh, ante milzīga apjomīgs fonds. Nu, es skatos, ka Es skatos, komisija šeit nerisina jautājumus par automobīļu apdrošināšanu, bet tas tāpat kā dzīves apdrošināšana ir viens no produktiem, un tam arī vajadzētu man pat pievērst uzmanību. Paldies! Astrid. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, neesmu ēnu referentu un nerunāšu kā tāda. Manuprāt, visiem tiem, kas ir ēnu referenti, vajadzētu tomēr būt klāt, tad, ja runā par viņu pārziņāsošo ziņojumu. Tas man tāds principi jautājums. Tāpat arī atzīšos, ka neesmu ēnu referents tādēļ, ka man ir ļoti daudz citu pienākumu un atzīšos arī neesmu iedziļinājusies šajā te jautājumā. Man ir tāds ļoti vienkāršs jautājums referentam. Mums ir direktīva maksāt spēja divi. Mums ir jaunās uzraudzības struktūras, kas attiecināts arī uz apdrošinātājiem. Vai ar to nepietiek? Uh, I, I to... Paldies. Jā, nu man jāpaskaidro, kā Karaskungs ir citā komitejā, un viņam ir eh, jā, šobrīd jāprezentē uh, eh, savas eh, pārvaldības jautājums. Tāpēc viņš, diemžēl, nevarēja ierasties, un kādā ziņā viņam šobrīd arī viņš seko sēdes protokolām. Nu, kādā ziņā mums arī bijuši jau arī domas un par to, kas īsti ir ar šo maksātspējas divi un citiem normatīviem aktiem, un vai mums tad vajadzētu tad tālāk runāt. Bet, nu, lūk, jau runājot par maksātspēju divi, mēs norādījām, ka mēs tomēr sagaidīsim arī garantijas sistēmu, un aicinājām komisiju rīkoties. Un pēc tam sekoja konsultācijas, un es, protams, arī mēģinu atcerēties visu, ko es teicu tai sakarām. Tas līdz ar to bija, ko es atceros, cik ārkārtīgi atsevišķie nozars pārstāvi bija ļoti pret šo priekšlikumu, bet vēlāk, kad viņi iepazinās, uh, tad viņi atkal uzskatīja, ka tas ir kaut kas tāds milzīgi garantija, ko viņi vēlas tomēr pateikt. Nu, īstenībā tas ir ja viņi negribēja tādas pārspīlētas garantijas, kaut kāds uh, pārspīlēts sistēmas, kas pieprasītu vēl papildus naudu vēl vairākos fondos. Un tāpēc mums ir jāskatās ļoti rūpīgi, jo apdrošināšana ir diezgan sarota un arī atšķirības dalībvalstīs diezgan nozīmīgas. Es domāju, šāds garantijas. Tas ir pati pēdējā iespēja. Un mēs varam pietuvoties pēc zināmiem draudiem, ka mēs mēģinot varbūt panākt tādu aizsardzību, varbūt vienkārši vispār atņemam stimulu arī pašam patērētājiem drusku domāt līdzi. Un viņi vienkārši varētu uzreiz pieprasīt kaut kādas kompensācijas no garantijas sistēmām, tā vietā, lai vienkārši varbūt tā drusku piesardzīgi nogaidītu. Līdz ar to tā, protams, ir atšķirīgs lieta. Tas nav tā kā banka, kur bankrota gadījumā jums vispār vairs nav nevienas naudas, e, nav makā naudas, lai vispār samaksātu par savu uh, ikdienas tēriņiem. Tas tiešām paralizē jūsu dzīvi. Un ņemot vērā apdrošināšanas specifiku un atšķirības, mēs domāju, varētu atsevišķās, protams, uh, nodalīt, kur ir tie paši steidzamākie risināmie jautājumi, kur atkal var gaidīt. Man nepatiktu šāda pieeja. Lūk, atras, atradīsim tādu standarta variantu, kas būs piemērams visiem. Un tad varbūt izveidosim tādu fondu, kas būs iekļaut visus un vienmēr būtu pieejams un tam līdzīgi. Nu, varbūt kā tā mēs nevarētu to atbalstīt. Bet mēs tagad arī nevaram pārmest komisijai, ka viņi nāk klājā šādu priekšlikumu, jo mēs galu galā paši arī to pieprasījām. Bet varbūt, ka tad varbūt nevajag mums to tik ārkārtīgi visaptarošu un mm, plašu, kā to tagad redzam. Nu ko, neviens nav vairāk pieteicies diskusijām, varbūt referents vai komisija varētu vēl izteikties, vai bija arī kāds jautājums, kas tika uzdots komisijai. Valsts Linders, lūdzu. Paldies, paldies jums, godātais Pīter, referentkungs. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Mūsu baltā grāmata paredz minimālo harmonizāciju tikai minimālā līmenī harmonizējot nacionālās sistēmas, nacionālās atšķirības. Jo 12 valstīs tikai šāda sistēma, un tā ir diezgan arī liels atšķirības. Mēs redzam, ka ir problēmas ar šīs garantiju sistēmas īstenošanu, īpaši tajos gadījumos, ka ir klienti no citas valsts. Un iepriekš mēs arī savā baltā grāmatā esam arī atspoguļojuši savu pamatojumu. Mēs esam atsaukušies uz krīzi, uz iegūtām uh, secinājumiem. Un tā kā jūs arī pareizi norādījāt, mēs nevaram, protams, paredzīt pilnīgi absolūti garantijas, kur nebūtu nekādu risku, tādu vidu nav iespējama. Un tāpēc mēs vienkārši mēģinām nodrošināt šādu vienāds spēles noteikums, vienāds spēles ietveru, uh, visādi, visiem uzņēmumiem arī dažādās valstīs, un līdz ar to arī satuvināt, varbūt izlīdzināt šīs tirgus atšķirības. Tātad teicu, mēs pēdām minimālu sistēmu. Mēs esam iz, mm, vēsuši, varbūt paskaidrojuši vairāk atsevišķas nozars, un kādā ziņā mēs atstājām dalībvalstu ziņā arī tomēr arī pieturēties pie līdzinējām tradīcijām. Un tā kā šobrīd mēs vēl esam gala fāzē analizējot šo balto grāmatu, tad arī jūs varat sagaidīt, ka mēs nāksim klāt citiem jauniem rezultātiem. Un es arī ar lielu nepacietību gaidu jūs tālākās diskusijas un jau kādu veidu informāciju, ko jums varētu sniegt mums, gan arī mēs esam gatavi sniegt to jums. Par automobīļu apdrošināšanu, nu mēs to neierosinām, jo tas tiek skatīts vienkārši citā direktīvā. Bet, kā es teicu, mēs esam gatavi arī sniegt jums papildu informāciju, jums būtu vēl papildus kādi jautājumi un priekšlikumi, kas vēl nav iekļauti baltajā grāmatā. Bet kādā ziņā šodien esam šeit, lai uzklausītu jūs un ņemt vērā jūs komentārus. Ah, labi, paldies, Pīter! Jā, es tad atbildēšu tik atsevišķas jautājumas lietas, kas tika uzdots. Viki ierosināja runāt par pārapdrošinātājiem. Nu, tas nozīmē um, kur ir runa par biznes biznesam uh, darījumiem, nevis tikai klientiem, kā individuāliem patērētājiem. Un vēl arī par īsas lomu. Es tiešām visāku komplimentu savai kolēģi no tāds patīs, kas ārkārtīgi kompetenti, protams, arī šīs lietas arī risināt, bet kādā ziņā mēs nevaram arī um, Nu, tad jautājums, vai vispār vēl kaut ko vajag, jau ir maksāts vai divi. Diemžēl tur nav iespējams nodrošināt garantijas. Un vienīgais veids, kā mēs varam arī tad iekļaut, ja mēs šo apdrošināšanās garantiju sistēmu tagad izveidosim. Un tālāk skatoties, kas jau ir pieredze no Equitable Life, nu, lūk, tur ir jāskatās tas, ko piedāvā komisija šobrīd ir minimālās harmonizācijas priekšlikums, un ja jūs tā gribat arī paredzētu ex ante fondu, tas izreiz jau nozīmē maksimālo harmonizāciju. Vienalga, ko jūs tāds sacītu, šis fonda izveida nozīmē maksimālu harmonizāciju. Arī attiecībā uz individuāliem klientiem. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tomēr jāpārmaina. Tad mēs nevaram runāt par ex ante, bet jānāk par ex poste. Un līdz ar to tikai komisijas rokās tagad ir tiešām nodrošināt arī šāds atbilstības arī pārobežu gadījumos un dažādās valstīs, sekot loģikai. maksātspējas uh, divi, tur ir runa par 99,5% uh, iespējamās izgāšanas bankrota gadījumiem, un tas tomēr šajā sistēmā nedarbojas. Un tāpēc mums ir jāskatās, ko mēs varam piedāvāt, vai arī, un otrs puses, var uzskatīties, ka tas jau ir pārspīlēts prasīts. Labi, es jums atgādināšu, kā šī ziņojuma projekta izvērtēšana ir vēl spēkā līdz 28. februārim. Jūs varat arī iesniegt grozījumus. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 11. mārts. Tālāk izskatām arī maijā to komitejā un jūnijā plenārsesijā. Neko citu šodien arī jums vairs nestāstīšu, nekādu citu jautājumu vairs nav plānot. Nākamā sēde ir plānota otrdien, 1. februārī, 2009. no rīta. Esam pabeiguši sēdi pirms laika. Paldies jums visiem!